czy możemy już zaczynać? Labrīt, kolēģi! Vai varam sākt sanāksmi? Witam Państwa bardzo serdecznie. Dāmas un kungi, sveicu jūs visus mūsu sanāksmē. Ķersimies uzreiz pie darba. Šodien mūsu komiteja ir paredzēta ļoti interesanta sanāksme. Domāju, ka visi būsiet saņēmuši darba kārtības projektu Eh, es domāju, ka komentāru nebūs un varam darba kārtību apstiprināt. Nākamais punkts - protokola apstiprināšana. Runa ir par 23. jūlija sanāksmi. Ja nav nekādu komentāru par protokolu projektu, varam to oficiāli apstiprināt takim razie. Un to apstiprinājuši varam pāriet pie trešā punkta - sanāksmes vadītāja paziņojumi. Kā jūs zināt, mūsu sanāksme tiek pārraidīta internetā, ir nodrošināts tulkojums 19 valodās, tas ir no rīta. Pēcpusdienā būs arī tulkojums horvātu valodā. Es gribētu lūgt jūs apstiprināt uh, komitejas sanāksmju grafiku 2015. gadam. To koordinatori pieņēma 3. septembra sanāksmē. Uh, bija zināmas diskusijas par grafika projektu. Tad ieskatieties tajā. Jūs redzēsiet, ka ir zināmi ierobežojumi Protams, tas nav viss no mums atkarīgs, mums jāpakļaujas šiem ierobežojumiem, bet es domāju, ka nebūs lielu iebildumu un varēsim apstiprināt arī šo darba grafiku. Neredzu, ka kādam būtu iebildumi, tad darba grafiks ir apstiprināts. Un tagad ceturtais punkts, pirmais saturiskais punkts. Jaunā pārtika. Envi komiteja vada darbus Un mēs, protams, ar prieku redzam, ka mūsu kolēģis Nikolsons ir eh, referents. Jūs varbūt jau zināt, bet es tomēr jums atgādināšu par to. Šis ziņojums vispirms eh, bija domāts sociāldemokrātu grupai. Tad, un uh, Dačāna Sarbu bija eh, nozīmēta par referenti, bet Envi komiteja eh, vadīs eh, šos darbus un balsos par ziņojumu 24. novembrī. Tas nozīmē, ka mums ir jābalso par šo ziņojumu mūsu sanāksmē 6. novembrī. Tad mēs balsosim par Dačānas sarbu ziņojumu. Tas nozīmē, ka mums nav nemaz tik daudz laika un jāstrādā ātri. Vislabāk būtu laikam dot vārdu uzreiz komisijas pārstāvjiem, kas pastāstīs mums par savu priekšlikumu, pēc tam uzklausīsim referenti. Eh, tas ir, mēs būtu viņu uzklausījuši, bet viņi, diemžēl, nav klāt šodien. Uh, Un De Castro eh, kungs, viens no koordinatoriem, izteiksies viņas vārdā. Pats priekšlikums komisijas priekšlikums eh, tika pieņemts pēc vienošanās, kas tika panākta samierināšanās komitejā 11. gada martā. Eh, bija nesaskaņas par jautājumiem, kas ir saistīti ar lauksaimniecības dzīvnieku klonēšanu. Pašreizējā priekšlikumā klonēšana nav iekļauta, un runa ir tikai par jaunās pārtikas nekaitīgumu. Komisija uh, saka, ka šīs priekšlikums balstās uz uh, vienošanās, kas ir panākta 2011. gadā. Dekastro kungs eh, piedalījās šajās sarunās un ir lietas kursā. Atlūdzu, tagad uzklausīsim Sanko ģenerāldirektorāta pārstāvjus. Lūdzu, kundze. Thank you very much. Liels paldies priekšsēdētāji, paldies par iespēju pastāstīt jums par šo priekšlikumu. Kā jūs zināt, šīs priekšlikums, kas tagad ir iesniegts, ir radies samierināšanas procedūras gaitā. Runa nebija par jauno pārtiku, bet bija nesaskaņas par klonēšanu, kā jūs teicāt. Mēs uh, saglabājām galvenos diskusijas rezultātus, kas toreiz izkristalizējās. Mēs pr proti cenšamies vienkāršot uh, ap, apstiprināšanas un licencēšanas procedūru, kas pašlaik ir ļoti sarežģīta un dārga gan pieteikuma iesniedzējiem, tātad uzņēmumiem, gan valsts iestādēm un Eiropas Savienībai. Jo pašlaik procedūra ir divu soļu procedūra, tā prasa daudz laika, un pieteikumu iesniedzējiem ir jādodas pie dalību valstīm, kurām jāveic ietekmes izvērtējums, tad dalību valstīm ir jāveic, neatvainojiet, ietekmi, riska izvērtējums. Šis riska izvērtējums tiek izplatīts visām pārējām dalību valstīm, kam tas jāizskata un jākomentē. Un tikai, ja nav nekādu iebildumu, tikai tad uh, var apstiprināt šo jauno pārtikas produktu. Bet parasti ir kaut kādi iebildumi, tad šis uh, riska izvērtējums tiek nosūtīts komisijai, komisija to nodot EFSA, EFSA veic vēl vienu riska izvērtējumu un tikai tad var pāriet pie apstiprināšanas. Sistēma ir ļoti sarežģīta un gara, un mēs vēlamies to aizvietot ar vienkāršotu procedūru, kad pieteikuma iesniedzējs uzreiz vēršas pie komisijas un EFSA veids uzreiz riska izvērtējumu Tas ir viens no galvenajiem uzlabojumiem, salīdzinot ar pašreizējo regulējumu. Un vēl kaut kas, kas ir ļoti svarīgs, īpaši trešajām valstīm. Kā jūs zināt, ir lauksaimniecības produkti, kas tiek patērēti trešajās valstīs jau gadu gadiem. Un uh, mēs uh, zinām, ka nav pamatoti šādus lauksaimniecības produktus, kas jau tradicionāli tiek patērēti un kas ir nekaitīgi, kur nekaitīgums ir pierādījis, tad nepamatoti būtu šādiem produktiem piemērot to pašu procedūru un pieprasīt pilnīgu riska izvērtēšanas procedūru. Mēs šādiem produktiem tagad pieprasām jaunu procedūru, paziņošanas procedūru, kas ir vienkāršāka daudz vienkāršāk varēs šos produktus laist Eiropas Savienības tirgū. Bet ir arī eh, drošības tīkls, proti, ja dalību valstis apšauba produkta nekaitīgumu, ir iespēja vērsties pie EPSA. Bet šī ziņošanas procedūra ir ļoti svarīga trešajām valstīm, kur tiek lietoti šie produkti. Eh, jau gadu gadiem mums ir te noteikti 25 gadi eh, bez problēmām lietojot produktu kas attiecas uz ietekmes izvērtējumu, mums bija ietekmes izvērtējums par sākotnējo priekšlikumu. Galvenais mērķis uh, nav mainījies, mēs joprojām vēlamies regulējumu padarīt efektīvāku un vienkāršāku, tāpēc neesam veikuši jaunu ietekmes izvērtējumu. Paldies par to, ka jūs veicāt ietekmes izvērtējumu attiecībā uz jauno priekšlikumu. Uh, tā rezultāti ir pozitīvi un pierāda, ka šis priekšlikums ir nepieciešams. Mēs uzskatām, ka šis priekšlikums vienkāršos inovācijas un jauninājumus, tas palīdzēs MVU nokļūt pārtikas tirgū. Viens no galvenajiem momentiem te ir uh, šī vispārējā uh, atļauja. Pašlaik MVU saskaras ar uh, problēmām un administratīvo slogu, jo vispirms jāsaņem individuālā atļauja uzņēmumam, un tad tikai citi uzņēmumi var nonākt tirgū, eh, pierādot, ka viņu produktam ir um, eh, ekvivalents, salīdzinot ar sākotnējo produktu. Tagad ir jauns regulējums, kas vienkāršos MVU iekļūšanu tirgū, un tas ir ļoti būtiski, jo Eh, MVU nevienmēr var pašas veikt eh, riska izvērtējumu. Tātad mēs veicināsim jauninājumus, te pašā laikā garantējot pārtikas nekaitīgumu, jo EFSA tomēr veiks riska izvērtējumu. Un vēl kaut kāds svarīgs moments, kā jūs teicāt, priekšsēdētāji, pārtika, no, eh, kas tiek ražota no klonēto dzīvnieku gaļas nākotnē būs izslēgta no regulējuma. Tad nākotnē, jo jūs zināt, ka mums ir daži priekšlikumi par uh, klonēšanas tehniku, par uh, tādas pārtikas pārstrādāšanu un pārtiku no klonēto dzīvnieku produktiem. Bet pašlaik, uh, kamēr šī regul, uh, regulēšana nav vietā, uh, pārtika no klonēto dzīvnieku produktiem joprojām ir iekļauta kopējā jaunās pārtikas regulējumā. Tad mums vispirms jāpieņem jauni teksti, un līdz tam brīdim tomēr uh, klonēto dzīvnieku pārstrādes produkti būs iekļauti šajā regulējumā. Tad mums uh, ir paredzēt šeit, ka šādas pārtikas ražotājiem būs jāpieprasa tirgus laišanas atļauja. Lūk, īsumā tas viss par šo priekšlikumu. Paldies! Bardzo dziękuję. Przechodzimy. Paldies. Tālāk uzklausīsim deputātus. De Castro kungs pirmais lūdzu. Grazie. Grazie, prezidente. Jā, paldies, priekšsarētāji. Tačēnēs Šarbu pilnībā atbalda klonēšanas izslēgšanu no komisijas priekšlikuma par jaunu pārtiku. Tad šeit regulējums tiek veikts ar atsevišķu jaunās pārtiks jautājums jāskata dažādos likumdošanas dosjē, kas ir atšķirīgi no klonēšanas regulējuma. Un lai izvairītos no tiesiskā vakuma radīšanas, kas notiktu, ja e, vispirms kaut kas tika iekļauts attiecībā uz jauno pārtiku, pirms ir atrisināt problēma ar klonēšanas jautājumu. Tad e, mums jāatcerās, ka parlaments iepriekšējā reizē jau noraidīju virkni jautājumu. Daļa no tiem ir atkal parādījušies šeit. Izskatās, ka komisija nav pietiekami novērtējusi šo jautājumu svarīgumu. Kat, katrā ziņā pa, en, pārtiks fermentu piedevu un aromatizētāju gadījumā tas ir īpaši aktuāls kas nu, nu, būtu šī tiesība akta darbības jomā, un tad, kad tiks arī aktualizēts saraksts. Un Šabru kundze uh, vēlas ļoti precīzu definīciju jaunai pārtikai, lai varētu izvairīties no jebkādas tiesiskās neskaidrības operatoriem un izvairītos no kaut kādiem caurumiem likumdošanā. Tas ir ļoti svarīgi. Šarbu kundze uh, tāpat uzskata, ka dalību valstīm ir jāspēj konsultēties gan ar citām dalību valstīm, gan ar Eiropas komisiju. Un īpaši kādu šaubu gadījumā par to, vai konkrēti pārtiks produktu ir, ir pakļauti šim regulējumam vai kādam citam. Jā, paldies, priekšsēdētājs. Ajūso kundze. Muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Šis priekšlikums tiek ļoti atzinīgi vērtēts. Mēs ceram uz to jau kopš 2008. gada, kopš tas ir padoms priekšā likts un nozarei tiešām ir nepieciešams šāds jauns regulējums. Kā es minēju, tas tiek vērtēts atzinīgi, tāpat arī tas, ka klonēšana ir izslēgta, jo tieši klonēšanas jautājumu dēļ samierināšanas procedūrā 2011. gadā šis priekšlikums tika noraidīts. Un tādēļ ir ļoti labi, ka mums ir centralizēta procedūra, kas atvieglos mūsu darbu Tas neapšaubām ir viens no regulas uzlabojumiem. Tomēr es vēlos norādīt uz atsevišķām problēmām, kas ir saistīts ar šo regulu. Pirmkārt, jau definīcijas. Mēs uzskatām, ka definīcija ir pārāk vispārinoša. Jauna pārtika ir tās, kas nav lietots līdz 97. Eh, gada 15. maijam, kad spēkā stājās iepriekšējā regula. Šāda definīcija ir ļoti izplūdusi. Tātad tiek runāts par to, kas tiek pārtiks produktiem, kas tiek patērēti e, ievērojamā apmērā. Un tas ir ļoti neskaidri. Komisija ir atteikusies arī no kategorijām, kas bija iepriekšējā regulā. Arī tas varētu radīt tādu juridisko neskaidrību. Šī gada jūlijā padome izdod dokumentu, cenšoties atjaunot kategorijas, kas bija iepriekšējā regulātas, manuprāt, ir loģiski. Vēl viena lieta, kas varētu novest pie neskaidrībām, ir saistīta ar operatoriem. Definīcija par nanomateriāliem. Tur ir atsauce uz definīciju, kas atrodam dokumentā, ko mēs saucam par marķējumu. Um, regulu par informācijas sniegšanu patērētājiem. Tālāk viss, kas saistīts ar insektiem. Tur ir runāts par pieredzi, lietojot konkrētu produktu 25 gadu, eh, gadu eh, garumā citā valstī. Nu, insekti iekļaušana, manuprāt, ir tāds šokējošs piemērs, bet, nu, tas būs jāpapēta. Tālāk ar termiņiem saistītie jautājumi deviņu mēnešu termiņš jaunai pārtikai un seši mēneši pārtiks produktiem no citām valstīm. Mums jāatceras, ka tas ir papildus sloks, kas tiks uzlikts EFSA aģentūrai, un EFSA aģentūrai darbi jau tāpat netrūkst. Deviņu mēnešu varētu būt pieņemams termiņš, bet es tomēr to vēlētos apspriest ar EFSA aģentūru pārstāvjiem, dzirdēt no viņiem, vai viņi spēs e, šādā laika periodā veikt nepieciešamos pētījumus. Man visvairāk uztrauc arī datu aizsardzības jautājums. Būs tāds ģenerisks e, atļaujas, kas nebūs ierobežots laikā. Tad e, tālāk būs atļaujas arī uz pieciem gadiem saistībā ar datu aizsardzību. Nu, šie jautājumi ir jāatrisina, lai mēs varētu pie, pietiekamas salīdzinājums arī saistībā ar 4. 5. 7. pāntu 2004. gada regulu. Vai viss ir eh, izdarīts atbilstīgi? Jo mēs nevēlamies, ka uh, atsevišķiem produktiem pēkšņi rastos ekskluzivitātes status, Jā, mums ir nepieciešams pārējais regulējums šādiem produktiem, bet nu, tas šobrīd viss, ko es vēlējos sacīt, kā jau es minēju, atzinīgi vērtēju šo priekšlikumu kopumā. Tas dos iegūmus un cerams, mēs varēsim to ātri pieņemt. Priekšsēdētājs, paldies! Paldies par detalizētiem komentāriem un informāciju, kur jūs sniedzāt. Ag Agņūkungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs runājam par jaunu pārtiku, un izskatās šeit ir cīņa par varu. Cen, cenšoties dalību valstīm eh, pārņemt vairāk varu, to, to Eiropas komisijai. Protams, tas vienmēr tiek darīts ar aizbildināšanos, ka tādējā tiks ietaupīti līdzekļi. Britu valdība izskatās eh, vairs nav spējīga izlemt, eh, ko ēst Lielbritānijā, acim redzot, tas ir jālem Eiropas komisijā. Šis viss kopumā rada liels bažas. Šeit runa par kultūras iebildēm. Nu, Lielbritānijā ir kultūras iebildumi pret zirgaļas patēriņu Eiropas Savienība kontrolēja marķējumu, mums uh, solīja, ka cik viss būs brīnišķīgi un nekas netiks nepa, nepareizi pārdots. Un redz, pirms dažiem gadiem zirgu gaļu pārdēja Lielbritānijā un teica, ka tā esot liela apgaļa. Līdz ar to Eiropas Savienības sistēma nedarbojas vispār. Mm. Heka bija sistēma, eh, kas marķēšanas eh, jomā tika izmantota tas, ko tas deva? Tas uh, deva tikai to, ka zirgaļa tika marķēta kā lielopgaļa. Tālāk ar de definīcijām. Primary production. Pirmreizējā ra ražošana. Angliski. Tas, tur, angli, tas nozīmē no fotosintēzes vien. Līdz ar to gaļa turpat netiek pieminēta. Vārds gaļa neparādās. Tas nozīmē, ka krokodilu, pērtiķu un, un, un čūsku gaļā tas varētu būt neiekļaut šeit, nu nezinu. Es jau domāju, uzskatu, ka Britu valdībā ir jāspēj izlēmt, ko, ko ēst un ko neēst Britu eh, iedzīvotājiem pašiem. Paldies, nākamais runātājs. Ka alimentele noi sunt un sektor de... Jā, paldies, priekšsēdētāji. Ņemot vērā, ka jaunā pārtika ir samērā jauna joma Eiropas Savienībai kopumā un arī dalību valstīm, mums ir nepieciešams ilgāks laiks, lai ievāktu informāciju, saprastu vairāk kaut ko. Šeit mums vajadzētu paturēt prātā pirmkārt jau patērētā interesi. Man ir jautājums Eiropas komisijai. Ka, kādā veidā Eiropas komisija plāno pareizā veidā informēt Eiropas pilsoņus? Paldies, Ribeigs kungam. Sāja kundze. Paldies priekšsarētāji. Paskaroties definīcijas regulā, jautājums rodas par to, kas notiek ar produktiem, kas tiek atvasināti no produktiem, kur ir eh, atļauti vai kur nav atļauti. vai produktiem būtu jāiet cauri vēlreiz autorizācijas procesam, ja tie ir atvasināti. Un, protams, par sastāvdaļām. Tas tās ir jāskatā atsevišķi no pašiem produktiem. Būs interesanti redzēt, vai jautājums par sastāvdaļām eh, tiks skatīt atsevišķi, nē, vai šie 25 gadi ir jau nolēmts visiem, tur mēs kaut ko varam mainīt. Paldies Šrājus kundzei. Eh, eh, Paldies priekšsēdātāji. Es eh, gribētu katrā ziņā pateikties komitejai par veikto darbu pie šī dosie. Piefiksējam jaunos priekšlikums, kas varētu palīdzēt vienkāršot procedūru, bet eh, tāpat laikā domāju, kā citi kolēģi norādīja, ir jāatgriežas pie definīcijām, kuras eh, man šķiet nepieciešams precizēt. Un papildus tam vēl gribētu minēt jautājumu par klonētiem dzīvniekiem. Varbūt komisija varētu precizēt, eh, kad stāsies spēkā kāds paredzēts laika grafiks šim jaunam regulējumam. Paldies. Lozokungs. Lozokungs. Jā, paldies priekšsādātāji, paldies, izteikšos pavisam īsi. Runājot par šī paziņojuma subsidiaritāti, dalību valstīm attiecīgi ir jāklausa Eiropas Savienības lēmumiem. No savas puses nevaru tam piekrist, bet atgriežoties pie regulas. Eh, kas mums eh, tiek eh, uzspiesta. Kā ir ar šiem pārtiks produktiem, kas šobrīd nav atļauti, nav apstiprināti Eiropas Savienības tirgū, teiksim, kas nāk no ASV, ja tie nav apstiprināti, tad Francija nevarēs iebilst, un tas mūs satrauc. Paldies! Paldies! Frankungs! Paldies priekšsādātāji, man ir divi jautājumi un divi komentāri komisijai. Pirmais jautājums, šis vienotais uh, apstiprinājums, vai tas uh, nodrošina visas garantijas, otrām kārtām kādas caurskatāmības garantijas mums dos pārtiks nekaitīguma aģentūra un nu, komentāri. Mani satrauc tas, ka Nacionāla administratīvā procedūra tiks uh, atcelta un gribu uzdot jautājumu, tāpat kā Lozokungs, Eh, kā mēs to attiecināsim uz eh, pāratlantiskiem līgumiem. Jo kā būs arī ar eh, tiesām? Tātad vai tur būs kā teikšana Eiropas Savienības institūcijām? Paldies! Mājas kundze! Paldies priekšsādātāji kā ēnu referente par eh, jauno pārtiku piekrītu, ka ir nepieciešams nodalījums. Tātad jānodala jaunā pārtika un dzīvnieku klonēšana. Eh, ir jāstrādā pie ārā abām direktīvām, līdz tās būs gatavas, tātad jānogaida, kamēr abas būs gan par dzīvnieku pārtiku, gan par jauniem produktiem. Paldies, nākošais runātājs. Centras kundze. Uh, Paldies, priekšstādātāji! Trīs lietas, ko gribētu minēt šajās debatēs. Pirmkārt, nedomāju, ka mums vajadzētu pieņemt regulu par jauno pārtiku. Ja vien nav iespējams nodrošināt ļoti dziļas debatas uh, iedzīvotāju vidū par to, vai mums ir nepieciešams un vai mēs gribam vispār šo jauno pārtiku, kas tiek piedāvāt. Otrām kārtām Gribēju jautāt par zinātniskiem datiem, pierādījumiem, kas tiks izmantot, lai apstiprinātu jauno pārtiku kādām struktūrām tad būs eh, tiesības apstiprināt šādus datus, runājot par nanotehnoloģijām un uz nanotehnoloģiju pamat iegūt pārtiku, tad kādas debatas ir notikušas, kādi pētījumi ir notikuši par to, kāds varētu ietekmēt veselību un arī kāda varētu būt cita ietekme tam, ja tiek uh, ieviestas eh, nanotehnoloģijas un citas mākslīgas tehnoloģijas pārtiks uh, ražošanā, uh, kāds arī tiek pieminēts priekšlikumā dažos vārdos. Ir iespējami pārtiks produkti, kuri past, kuru, kuru sastāvā ir mākslīgi nanomateriāli. Tātad vai ir izvērtēta šādu produktu iespējamā ietekme uz veselību un vai arī ietekme uz vidi ir izvērtēta? Paldies, Hauslinkungs. Es domāju, ka mēs varam pievienoties izteiktai kritikai, bet par vienu visi esam vienisprātis. Klonēšana par laimi tagad ir pazudusi no šī regulējuma. Mēs tieši to visvairāk kritizējām. Par laimi tagad klonēšana būs pavisam cits jautājums, būs arī cits ziņojums, un to mēs skatīsim atsevišķi. Bet vēl gribu kaut ko pateikt par definīcijām. Arī te ir zināmas problēmas. Kas tad vispār ir jaunā pārtika? Pašlaik definīcija regulas projektā ir pārāk plaši, pārāk plaša un neņem vērā arī kultūras atšķirības, tad nu, vienkārši tur var iekļaut visu, ko. Tad vēl vajadzētu vispār noteikt, kas ir šīs uh, jaunuma aspekts, kas ir jaunā pārtika. Būtībā komisija tagad var brīvi noteikt, kas ir jauns un kas nav. Un tad par importu no trešajām valstīm. Jā, te runa ir par um, šīm divpusējām uh, vienošanās uh, nolīgumiem. Labi, bet piemēram, ja kāda dalība valsts vēršas pie EFSA un iebilst, tad eh, to var arī uh, kaut kā apturēt. Bet būtībā tad mums vajadzētu vispār pārbaudīt, kas tad uh, ir jau tirgū citās valstīs, ko mēs piedāvājam saviem patērētājiem. Paldies! Lezus kungs. Lezus kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, gribētu sākt un minēt divus eh, piemērus. Pirmais eh, - melona, arbūs. Mēs Tas ir vienas dzimtas augs, tāpat kā mm, kabači. Un mēs esam izstrādājuši, attīstījuši tālāk vienu uh, Uh, sugu, un to mēs tagad ēdam. Ir citi jauni pārtiks produkti, kas nāk no citām valstīm, arī no trešajām valstīm. No uh, valstīm, kas atrodas ziemeļos, uh, dienvedos, ir valsts, kurās tiek ēsti gliemeži, piemēram, un ir citas valsts, kurās gliemežus pilnīgi noteikti nēd. Un tad, kad mēs runājam par kaut kādiem laika ierobežojumiem, tad neaizmirsīsim. Ja mēs domājam, kas ir uh, svarīgi mūsu dzīvošanai un izdzīvošanai, mēs nedrīkstam iedomāties, ka mēs esam augstāki par dabu vai esam atdalīti no dabas. Uh, Mēs katrā ziņā esam dabas pašā vidū, tās sastāvdaļa, un to vajag atcerēties. Un, manuprāt, tas būtu ļoti noderīgs princips, ko atcerēties un pie kā pieturēties. Mēs varam izmantot dabas likumus, varam izmantot dažādus fizikas likumus un sakarības, bet nevaram tos mainīt. Un domāju, ka e, cilvēku lepnums reizēm liek domāt, ka cilvēks var radīt jaunas lietas un arī jaunu pārtiku šādā veidā. Paldies, Jārkungs! Paldies priekšsādātāji. Es gribēju pāris lietas vēl precizēt. Varbūt es kaut ko īsti nesapratu. Protams, ļoti labi, ka um, uh, pārtika no klonētiem dzīvniekiem nav šeit iekšā. Bet kas tad notiks uh, starplaikā? Vai uh, šī regula stāsies spēkā vienlaicīgi ar klonēšanas regulu vai nē? Uh, Es nezinu, vai mēs tiešām varam nodrošināt šeit uh, pilnīgu juridisko drošību, ja uh, klonēto dzīvnieku pārtika nebūs iekļauta šajā regulā. Un tad arī nav skaidrs, kas tad ir ar to pārtiku, kas jau ir izgājusi cauri apstiprināšanas procedūrai. Tad kā vispār var atšķirt jauno pārtiku no tradicionālās pārtikas? Mēs atceramies vēl, kā tas notika ar Rīču regulu. Tur arī uz papīra viss izskatījās ļoti labi, bet praktiski īstenojot šo regulu, mēs piedzīvojām milzīgas problēmas. E, piemēram, citronskābe. Tas ir ķīmisks produkts, un tā pēkšņi bija jāizpēta un e, jātestē. Es negribētu, lai arī šeit notiktu tas pats. Un vēl kaut kas. Vai komisija jau var noteikt, Uh, cik ilgu laiku aizņems šī jaunā apstiprināšanas procedūra un uh, cik tā izmaksās jaunai, pilnīgi jaunai partikai un tādai, kas jau ir kaut kur tirgū. Zvieši. Paldies. Goševskas kundze nākošā. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Domāju, ka Eiropā un arī citur pasaulē jau pastāv mākslīgi pārtiks produkti. Es domāju, ka mums jācenšas ēst pēc iespējas veselīgāk un dabīgāk, un jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, veicot ietekmes izvērtējumu par pārtiku, kas ietekmē cilvēku veselību. Protams, ka pastāv problēmas, domāju, ka Mums ir nepieciešams spērt soļus vajadzīgajā virzienā, bet kas man satrauc visvairāk? Tas ir jaunās pārtiks uh, koncepcija. Kas ir jaunā pārtika? Tikko tā kļūst, uh, tikko tā sasniedz, jūs tā vairs nav jauna. Un par nanomateriāliem ļoti neskaita definīcija, kas varētu atkal atstāt sētas durvis vaļā daudz un dažādām lietām, ko mēs nemaz nevēlamies ko varētu noteikt, par ko varētu izlemt lielie uzņēmumi. Un vēl viens aspekts par jauno pārtiku nokļūšanu tirgu. Es domāju, ka dalību valstīm vajadzētu lemt par to nevis EFSAI, tā ka tur arī man ir zināmas bāžas par šo normu. Nezinu, vai ir pilnīgā skaidrs, vai šī jaunā regula stāsies spēkā, būs izstrādāta jau pirms klonēto dzīvnieku regulas uh, stāšanās spēkā, un ja tā, Tad, kamēr nav skaidra noteikuma par klonētu dzīvnieku izcelsmes gaļu, tad nevar būt nekāda skaidra laika termiņa šim tiesību aktam, tad pastāvēs zināms neskaidrības periods. Apsverot šo regulu, varbūt mums vajadzētu domāt par pārtikas drošumu. Raugoties regulas projektā, redzam, ka tas nav pietiekami skaidrs, pietiekami precīzs, un nezinu, vai šobrīd ir īstais brīdis domāt par ieviešanu. Paldies. Zmojer kungs šķiet ir. Mojas kundze ir lūgus vārdu vēlreiz. Lūdzu. Jā, priekšsādātāji, paldies. Vai var uzdot jautājumu par tā sauktiem botāniskiem plant, uh, augiem? Šeit nav uh, skaidras normas un tāpat arī par biocīdiem. Uh, Vai tos var izmantot kaut kādos medicīniskos uh, uh nolūkos vai kā pārtiks piedevu? Te ir runa ne tikai par uh, šo vielu daudzumu, bet par pašreizējo spēkā esošo likumdošanu uh, dalībvalstīs un trešajās valstīs. Tātad, uh, ja šādas vielas var izmantot medicīniskiem nolūkiem, tad vai tās arī var definēt uh, kā jaunā pārtika? Paldies! Saka priekšsēdētājs šķiet, ka visi telpā, kas vēlējās, ir izteikušies. Tā ka varbūt vēlreiz varētu varbūt griezties pie komisijas pārstāvis, lai viņi varētu sniegt komentārus par eh, deputātu uzdotiem jautājumiem. Vārds jums. Paldies priekšsēdētāji. Paldies eh, cienījumiem deputātiem par jautājumiem un komentāriem, ko esam piefiksējuši. Varbūt tā tematiski centīšos atbildēt uz jautājumiem. Pirmkārt, par definīciju. Jā. Mēs negribam paplašināt esošā regulējuma tvērumu. Un definīcija, par kuru panācām vienošanos samierināšanās priekšlikumā, tā tad atspoguļojas šajā priekšlikumā. Bet mēs saprotam, ka to varētu interpretēt kā tādu pārāk neskaidru. Un varbūt pastāv iespēja būt konkrētākiem vai kaut kādas kategorijas iekļaut, lai dotu labāku juridisku drošību. Nolūks, protams, ir nepaplašināt esošās regulas tvērumu. Kā es teicu, šī priekšlikuma mērķis ir uh, sakārtot, integrēt regulu, nevis padarīt uh, tvērumu tādu pārāk neskaidru un padarīt to grūtu lietotājiem, tātad gan dalībvalstīm, gan mums kas būtu jauns, jauna pārtika, tās tiktu definēts Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka ja ir kaut kāda jauna pārtika produkts vienā dalība valstī, tad tas būtu jauns arī citās dalība valstīs. Tātad te nav jautājums par to, ka tiek uzspiest citām kultūrām ēst kādu pārtiks produktu. Tas ir jautājums Par sekojošo, ja šāda pārtika pārtiks produkts nav bijis nevienā dalība valstī, un ja šāds pārtiks produkts parādās Eiropas uh, Savienības tirgū, tam ir jābūt drošam. Un tas ir drošs, ja šis pārtiks produkts tiek lietots, ja ir veikts, uh, ticis veikts riska novērtējums, un ja ir atzīts, ka šādu pārtiku var ēst. Tas joprojām dod pilnu brīvību jebkuram patērētājiem ēst šo pārtiku vai nē, jo šis ingredients sastāvdaļa tātad tiks marķēta pārtikā, un mēs zinām, ka jau šodien. Uh, ir pārtika, kas tiek ēsta zināmās dalība valstīs un savukārt netiek ēsta citās dalība valstīs, un patērētājiem ir brīva izvēle. Tātad nolūks ar šo jauno pārtiku ir nodrošināt tieši drošību visā Eiropas Savienībā. Par definīciju nanomateriāliem mēs ierosinam izdarīt atsauci uz definīciju, par kuru uh, ir panākta vienošanās marķēšanas regulā, kā jau daži deputāti norādīja, un šī definīcija marķēšanas regulā arī ir jāaktualizē atbilstoši zinātniskām jaunām tendencēm. Mēs zinām, ka šī atsauce nodrošina definīciju saskaņotību, jo mēs zinām, ka nano koncepcija ir ļoti zinātniska un tehnika. Mēs gribam nodrošināt to, lai jebkurš jauns pārtiks eh, produkts, kurā ir kaut kas no šī nano, lai tas tiktu izvērtāts, lai tas neieiet primārajā ražošanas ķēdē, tātad, lai tiktu veikts riska novērtējums. Un kā to definēt? Tas ir ļoti būtiski, tāpēc atsaucoties uz vienu definīciju pārtiks sektorā, eh, kas ir ļoti, nu, kurai jāveic izvērtējums zinātniskā plānā, tas būtu labākais nodrošinājums. Bet, ja kurš produkts, kurš uh, nav nano un kurš nekad nav ticis nekad apstiprināts, tam noteikti ir jāaiziet riska novērtējumam. Par laika termiņiem, kas ir iekļaut priekšlikumā maksimālais uh, prasa, protams, būt pēc iespējas efektīvākiem. Šie termiņi ir pārunāti ar pārtiks nekaitīguma aģentūru, viņi piekrita šiem termiņiem. Mēs tik tiešām gribētu kopā ar dalību valstīm, jo, zināmā mērā, dalību valstis joprojām ir iekļautas šai sistēmā. Tātad, lai šī visa procedūra ietu gludi, dalību valstis paliks sistēmā, tās pirmkārt tiks informētas par šiem pieteikumiem, un mēs visi arī zinām, ka dalība valsts ir pārstāvētas EFSA Un varētu pastāvēt iespēja, ka pārtiks nekaitīguma aģentūra EFSA izveidos zinātnis, zinātnieku tīklu dalību valstu vidū. Tātad doma, nolūks ir saglabāt šo caurskatāmību, informēt eh, dalību valstu iestādes un eh, panāk, lai dalību valstis galu galā apstiprina šo apstiprināšanas procesu, jo jaunā pārtika galu galā tiks apstiprināta komitejā un pēc tam uh, komisijā. Uh, Tātad dalība valsts joprojām būs iesaistīts un tāpat laikā procedūra būs tāda stipri integrēta, racionalizēta. Es savā ievadu piezīmē jau teicu, ka viens ļoti būtisks jauninājums ir tāds, ka e, šis apstiprinājums tam jābūt tādam ģenēriskam. Bet es nepateicu, ka tad, kad ir kāds paties e, būtisks jauninājums, teiksim, ir izdomāta kaut kāda jauna pārtika, tad ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī kompānija uzņēmums saglabā kaut kādu investīcijas uh, atdevi. Un viņa pētījumi tādā gadījumā ir ļoti būtiski šīs pārtikas nekaitīguma pierādīšanai, un tādā gadījumā šai kompānijai var būt, nu, tās sauktas ekskluzīvas tiesības veikt šī produkta mārketingu. Tas būtu tāds uh, ārkārtas apstiprinājums, kas dotu piecus gadus uh, šai kompānijai ekskluzīvas tiesības. Bet tas ir tāds unikāls gadījums, izņēmuma gadījums, ja, teiksim, ir kāds jauns produkts vai sastāvdaļas izdomāts, uh, tad šādas tiesības tiek piešķirt šim vienam uzņēmumam. Bet, ja kurā gadījumā ir jāveic šis riska izvērtējums. Tāpat es gribētu pateikties par skaidrojumu Jā, klonēšana tiek izskatīta atsevišķi, klonēšanas priekšlikums šobrīd ir uz galda. Tas ir apstiprināšanai decembrī paredzēts. Iespējams, ka šis priekšlikums tiks apstiprināts vēlāk nekā regulas priekšlikums par jauno pārtiku. Tātad līdz tam laikam, kamēr šis klonēšanas priekšlikums tiks apstiprināts, tad klonēšanas jautājumi tiks atrunāti šajā regulā. Daži deputāti uh, te lūdza sniegt skaidrojumu par šo klonēšanas aspektu. Runājot par to, kā dalībvalsts būs iesaistīts un kā tas saistīties ar ASV, jā, ir saprast, svarīgi saprast, ka nav savstarpējā dzīšana ar trešajām valstīm un jebkāda pārtika, kas netiek patērēta e, Eiropas Savienībā, tā ir jāaiziet šim apstiprināšanas procesam. Vai šī pārtika radot trešajās valstīs un ir, tiek eksportēta uz Eiropas Savienību, vai arī tā ir pārtika, kas ir ražota Eiropas Savienībā un uh, kuras mm, laišana tirgu būtu paredzēta pirmo reizi. Un pārtika no trešajām valstīm tādā gadījumā arī tā ir jāiziet cauri šim apstiprināšanas procesam. Jebkura jauna pārtika, tas iekļauj arī mm, botāniskus augus un insektus, kuri līdz šim nav tikuši patērēti Eiropas Savienībā, tātad tas viss attiektos arī uz uh, šiem elementiem. Domāju, ka esmu izgājusi cauri visiem svarīgākiem jautājumiem. Vēl vienīgi komentārs par uh, konsultēšanos ar iedzīvotājiem. Pašreizējās regulas ietvaros neviens nav izteicis kritiku par jauno pārtiku kā tādu, par tās eksistenci. Kritika vairāk ir vērsta uh, uz to, ka šī regula ir tāda nērta varbūt un gara, bet visas sistēmā iesaistītās puses, gan patērētāji, gan arī mm, tie, kas piesaka pieteikums uz šādu jauno pārtiku, ir par to, lai pastāvētu šāda jaunās pārtikas sistēma Eiropas Savienībā, bet uh, ir vēlme panākt efektīvāku produktu šo regulu un uh, mēs visi pie tā strādāsim kopā ar dalību valstīm, turpināsim konsultēties un uh, strādāsim, protams, arī ar padomu un, protams, arī ar jums. Paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies! Paldies jums par šīm atbildēm. Esam izrunājuši ļoti nopietnas problēmas, un tas viss ir daļa no diskusijas, kas mums uh, līdz šim ir bijusi par šo svarīgo tēmu. Esam saņēmuši komisijas uh, Eh, sniegto informāciju. Eh, zinām tagad arī par plānotiem komisijas darbiem, runājām par trešajām valstīm, par marķēšanu un citiem aspektiem. Un mēs labi apzināmies, ka galvenais mērķis ir garantēt pārtikas nekaitīgumu un aizsargāt mūsu patērētāju veselību. Mēs vēl atgriezīsimies uh, Pie šīs tēmas būs vēl vairākas iespējas to pārunāt. Jūs dzirdējāt, kā klonēšana nebūs daļa no šīs regulas nākotnē pagaidām. Pārtika no klonētajiem dzīvniekiem vēl ir šīs regulas aptvērumā, bet nākotnē tā tiks izslēgta. Tātad Ziņojuma projekts tiks prezentēts 6. oktobrī. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 10. oktobris. Par ziņojumu mēs balsosim 5. vai 6. novembrī Agri komitejas sanāksmē un, kā es teicu, Envi komiteja balsos par ziņojumu 24. novembrī. Laika grafiks līdz ar to ir visai saspringts. Un es tāpēc eh, ceru, ka eh, Dekastro kungs nodos mūsu referentei eh, visu informāciju, lai arī Sārba kundze būtu par visu informēta. Un tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Paldies uh, Bruči kundze no komisijas, uh, bet tagad runāsim par jaunu Eiropas Savienības meža stratēģiju komisijas paziņojums. Pilns nosaukums šim paziņojumam ir jauna Eiropas Savienības meža stratēģija mežiem un uz koksnes resursiem balstītai rūpniecībai. Šis paziņojums tika publiskots pagājušajā gadā, 20. septembrī, un šī stratēģija aizvieto 98. gada mežu stratēģiju, kas pašlaik vēl ir spēkā. Jaunajā stratēģijā ir uh, visaptveroša uh, pieeja uh, meš, mežu pārvaldībai un mežsaimniecības attīstībai, balstoties uz ilgtspējīgu mežu resursu pārvaldību, tiek ņemta vērā arī uh, daudzveidīga mežu loma mūsu sabiedrībā. Es sveicu komisijas pārstāvi Longo kungu. Viņš Uh, pastāstīs mums par šo paziņojumu. Es domāju, ka varam uzreiz tagad uh, dot vārdu Longu kungam. Tikai vēl norādīšu, ka mūsu komitejas pagājušajā sanāksmē mēs izlēmām sagatavot pašiniciatīvas ziņojumu uh, par šo stratēģiju. Kestingeras kundze ir mūsu referente. Tagad uzklausīsim Longa kungu. Liels paldies priekšsādātāji! Paldies par to, ka ielūdzāt mūs un uh, devāt mums iespēju pastāstīt par šo komisijas paziņojumu. Meža stratēģija uh, ir ļoti svarīga un līdz ar to arī paziņojums ir strateģisks. Uh, mēs runājām šeit arī par lauku attīstības politiku. Uh, Meži uh, nosec vairāk nekā 40% no mūsu teritorijas. Tas ir uh, labklājības avots un arī ļoti svarīgs resurs uh, lauku reģionu attīstībai. Pastāv ļoti liela interese nodrošināt saikni starp kopienas politiku, kas var ietekmēt mežsaimniecību un dalībvalstu attiecīgajām politikām. Būtībā dažas valstis um, jau uh, tagad ļoti labi saprot, uh, ka meži ir svarīgi mūsu nākotnē. Meži ir daļa no kopienas politikas, jo mums jau tagad uh, Eh, dažādās politikās, piemēram, vīdes, klimata pārmaiņu, enerģētikas politikā, kā arī lauku attīstības politikā, ir runa par mežsaimniecību. Dalību valstīm līdz ar to ir jādomā par šo meža stratēģiju kā svarīgu elementu, kas ļauj sasaistīt nacionālās mežsaimniecības politikas un dažādas Eiropas Savienības politikas jomas. Eiropas komisija ir izstrādājusi šo jauno stratēģiju, kuras mērķis ir stiprināt koordināciju mežsaimniecības e, jomā. E, mēs ceram līdz ar to nodrošināt mežsaimniecības politikas kopsakarību un uzlabot mežu pārvaldību. Mēs, protams, vēlamies, lai šī stratēģija kļūtu par uh, tādu kā atsauces avotu dalību valstu politikas izstrādēji. Kā jūs teicāt, iepriekšējā uh, meža stratēģija tika izstrādāta 98. gadā, sadarbojoties Eiropas Savienībai un dalību valstīm. Jau esošā stratēģija balstās uz subsidiaritātes un samērīguma principiem bet jauns satvars tagad ir nepieciešams, lai reaģētu uz uh, jaunajiem izaicinājumiem, uz uh, pieaugošo pieprasījumu pēc meža resursiem un arī tāpēc, ka uh, pēdējos 15 gados ir pieaugusi mežu socioekonomiskā un vidas loma. Līdz ar to mežsaimniecības politika ir stipri attīstījusies pēdējos gados. Pašlaik uh, mežu biomasa uh, ir ļoti svarīgs atjaunīgās enerģijas avots visā Eiropas Savienībā. Turklāt meži uh, uztver un sasaista vairāk nekā 10% no siltumnīca efektu izraisošajām gāzēm jaunajā stratēģijā. Mēs uzsveram, cik svarīgi ir uh, ilgspējīgā veidā pārvaldīt mežus un nodrošinām labu pārvaldības pamatu. Jo svarīgāk tiek tagad, uh, jo svarīgāk tagad ir pārvaldīt mežus, izmantojot uh, biomasu no mežsaimniecības produktiem enerģijas iegūšanai. Mums stratēģijā ir vidējā termiņa mērķi. Mēs šeit runājam par 2020. gadu, proti mēs vēlamies nodrošināt, lai visi Eiropas Savienības meži tiktu ilgspējīgi pārvaldīti. Eiropas Savienība var šeit palīdzēt dalību valstīm nodrošināt šo ilgspējīgo pārvaldību un cīnīties pret mežu izzušanu. Eiropas Savienības pasākumi palīdzēs mums nodrošināt labāku līdzsvaru uh, starp pieprasījumu pēc mežsaimniecības resursiem un ekosistēmas pakalpojumiem, kas ir ļoti būtiski. Tāpat stratēģija palīdzēs mums izveidot uh, labu pamatu konkurēt spējīgai um, uh, meža saimniecības resursu izmantošanai ekonomikā. Stratēģijā ir identificētas astoņas prioritātes. Tās ir savstarpēji saistītas. Mēs vēlamies reaģēt uz sabiedrības vajadzībām un nodrošināt arī lauku attīstību. Tāpat ir jārēģē uz klimata pārmaiņām. Mēs uzskatām, ka nepieciešams uzlabot zināšanu bāzi par mežiem un mežu resursiem, ir jāstrādā aktīvāk, lai uzlabotu komunikāciju un koordināciju starp dalību valstīm. Lai sasniegtu šos svarīgos uh, mērķus uh, līdz 2020. gadam, lai panāktu, ka šo mēķu sasniegšana būtu savienojama ar ilgspējīgu mežu pārvaldību, ir jāizstrādā objektīvi kritēriji. Tiem jābūt arī um, ambicioziem uh, un uh, konkrētiem. At šie kritēriji ir jāpiemēro uh, mežu biomasas izmantošanai. Runāt par lauku attīstības jomu Mēs vēlamies, lai mežu resursi tiktu izmantoti, um, atbalstot lauku attīstību. Mums ir jācinās pret atmežošanu, jāorganizē arī uh, vīdes pasākumi, ņemot vērā, ka meži ir viens no mūsu pamatresursiem. resursiem Dalību valstīm vajadzētu izmantot jaunā regulējuma iespējas un jāstrādā cieši ar komisiju. Mēs veiksim arī šo esošo pasākumu izvērtēšanu, lai uzlabotu to efektivitāti. Runājot tagad par koordināciju starp dalībvalstīm un komisiju. Mēs uzskatām, ka ir jāuzlabo diskusijas Eiropas Savienības līmenī. Pašreizējā pārvaldības struktūra balstās uz uh, darbu pastāvīgajā mežsaimniecības komitejā. Šī komiteja paliks arī galvenais fórums diskusijām un koordinācijai, bet nepieciešams uzlabot Uh, arī šīs komitejas darbību, lai dalībvalstis varētu gūt lielāku labumu no šīs stratēģijas. Mēs vēlamies nodrošināt, lai uh, tiek uh, ņemts vērā mežsaimniecības politikas pienesums citās politikas jomās. Tāpat mums ir arī konsultatīvā komiteja mežsaimniecības un korķa jautājumos. Tā ir ļoti svarīga uh, platforma, kurā strādā dažādas iesaistītās puses. Tajā notiek diskusijas par mežsaimniecību un ilgtspējīgu mežu pārvaldību. Mums ir arī eh, nesen uh, eh, pieņemt tā stratēģija, kas uh, tiks papildināta ar daudz gadu īstenošanas plānu, mēs koncentrēsimies uz stratēģijas prioritātēm, un līdz ar to šis plāns palīdzēs mums uzlabot sadarbību un koordināciju ar iesaistītajām pusēm. Stratēģija tiks pārskatīta 2018. gadā, lai izvērtētu panākto progresu Ir skaidrs, ka mums priekšā vēl ir uh, plašas diskusijas gan komisijā, gan parlamentā, un mēs gribētu īpašu uzmanību uh, pievērst arī jūsu ieteikumiem. Šajās diskusijās izkristalizēsies uh, rekomendācijas un jaunās idejas, un mēs būsim ļoti pateicīgi parlamentam par tā pienesumu. Lielas paldies! Lielas paldies komisijas pārstāvim uh, Longa kungam. Tagad varam sākt diskusiju. Kestingers kundze pirmā lūdzu. Paldies priekšstādātāji! Lielas paldies komisijas pārstāvim par šo prezentāciju. Pagājušajā gadā decembrī mums jau bija iespēja pirmo reizi diskutēt par Eiropas mežu stratēģiju. Diemžēl eh, šis uh, uh, ziņojums, kas ir paredzēts, netika noslēgts iepriekšējā pilnvaru periodā. Mums nebija daudz laika uh, Eiropas vēlēšanu dēļ, un laika trūkums arī tagad joprojām pastāv. Padomē, jau maijā pieņēma savus secinājumus, arī ekonomikas un sociālās komitejas atzinums ir gatavs. Tikai parlamentam tagad jāpabeidz darbs pie sava ziņojuma. Un es domāju, ka komisijas uh, prezentācijā šodien bija skaidri redzams, cik svarīgs mums ir mežsaimniecības sektors. 58%, pro, 48% visas biomasas no mežsaimniecības tiek pārstrādātas, 42% mēs izmantojam enerģijas iegādai. Tas nosēc lielu daļu no visas enerģijas patēriņa, un mums nepieciešams to ņemt vērā, runājot par energoefektivitāti un enerģijas avotiem Eiropas Savienībā. Uh, mežsaimniecībai. Protams, ir jātiek labāk pārvaldītai, mums jārūpējas uh, par uh, resursu labu izmantošanu. IKP, uh, tad 7% no IKP nāk jau no mežsaimniecības un 3,5 miljonu darba vietu mums nodrošina šī nozare. Domāju, ka uh, ekonomiskā uh, un socioekonomiskā nozīme būtu jāizceļ vēl stiprāk. Protams, jāpievērš ļoti uzmanība, liela uzmanība subsidiaritātei, dalību valstīm jāsadarbojas, ņemot vērā arī klimata pārmaiņas. Šī stiprāka sadarbība būtu ļoti noderīga, mums ir jāpārvalda resursi kopīgi, Mums jāsaprot, ka tas ir mūsu kopīgajās interesēs. Arī lauksaimniecības pārva pārvaldības plāns ir ļoti laba lieta. Mēs jau diskutējām par to, ka reģionālā un ekonomiskā mežsaimniecības nozīme ir ļoti svarīga un tā ir jāatzīst. Ir, protams, arī daži uh, strīdīgi punkti šeit. Mēs turpināsim diskusijas uh, arī mūsu komitejā, piemēram, par uh, koksnes kaskāda veida izmantošanu. Uh, ir uh, dažāda viedokļa par to. Mums šķiet, ka ļoti svarīgi būtu īpaši izcelt šeit resursu efektīvās izmantošanas momentu, bet mēs nevēlamies izraisīt nekādus ideoloģiskas nesaskaņas. Tad jārunā arī par mežu aizsardzību, un jāpanāk arī, lai tiktu aizsargāti privātie īpašnieki. Tad par mežu informācijas sistēmu. Šķiet, ka iestādes ir vienojušās par to, ka ļoti svarīgi ir šādu informācijas sistēmu izveidot un efektīvi izmantot, un es gribētu zināt, kā izskatās situācija ar finansējumu. Tāpat jālem, kā šai informācijas sistēmai jāizskatās un jāfunkcionē. Bet mēs katrā gadījumā ceram, ka šāda sistēma tiks izveidota. Vēl viens strīdīgs punkts ir kritērija ilgtspējīgai mežu pārvaldībai. Uzskatu, ka šeit vajadzētu izvairīties no paralēlās pieejas. Ļoti bieži mēs dubultojam noteikumus, kas jau pastāv arī dalību valstu līmenī. Mums vajadzētu izmantot jau eh, panākto un katrā gadījumā ilgtspējības kritērijiem un rādītājiem jābūt eh, daudz precīzākiem. Pašlaik tie vēl nav nobrieduši un nenodrošina pilnīgu izsekojamību. Tāpat jārunā arī par mežu konvenciju. Nevajadzētu izstrādāt kaut kādu jaunu instrumentu, uh, kas padarītu šo konvenciju par lieku, kamēr tā vēl nav novecojusi. Domāju, ka pie kritērijiem vēl būtu jāpiestrādā. Tāpat vēl gribētu zināt no komisijas, kā konkrēti izskatīsies īstenošanas plāns. Jūs runājāt ka komisija strādās pie stratēģijas īstenošanas noteikumiem. Varbūt jūs varētu mums par to pastāstīt precīzāk. Un vēl kaut kas. Mēs uh, tagad strādājām pie klimata pārmaiņām, pie bioloģiskās daudzveidības, būs tāda atsevišķa grupa, būs arī mežsaimniecības uh, grupa, un uh, es vēl, vēlētos, lai kolēģi tajā aktīvāk strādātu. Un labprāt uzklausīšu, protams, arī visu citu kolēģu komentārus. Pani poseł jest sprawozdawcą, dlatego nie ograniczałem jej wystąpienia. Paldies. Kastīns kundze, jūs esat referenti, tāpēc jūs neierobežoju uh, jūsu uzstāšanos, bet pārējiem vēlos norādāt, norādīt. 20 cilvēki ir pieteikušies runāt lūdzu, ievērojot laika limitu. Mums ir uzklausīšana paredzēta par šo jautājumu novembrī. Un 3. decembrī mēs izskatīsim Kostingers kundzes eh, ziņojumu projektu. Tāpēc lūdzu aprobežojieties savos izteikumos ar eh, konkrētiem jautājumiem, jo diskusijas mums ir paredzētas eh, nākotnē. Lūdzu ievērot laiku. Millers kundze. Yes, yes, sorry. Sorry. Ja, sehr geehrte Damen. Jā, dāmas un kungi, liels paldies! Līdz šim jau eh, mešs nebija daļa no Romas līguma, jo mums Eiropā ir pārāk atšķirīgas struktūras. Vācija ir mežiem bagātākā valsts Eiropas Savienībā, ja mēs paskatāmies, cik mums hektāru ir mežu, un mums ir divi miljoni privātie meža īpašnieki. Ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu aizsargāt šos privāto īpašnieku struktūru lai šīs tiesības viņiem arī paliktu. Jo šobrīd, lasot šo dokumentu, ļoti kritiski skatos to, ka ir jāsagatavo apsaimniekošanas plāni, tiek radīts um, administratīvais sloks ar kontrolēm, un tas viss var beigties pie plānveida um, ekonomikas. Es vēlos stiprināt privātu īpašumu ideju ar motivāciju, mobilizēšanos, uh, Tas ir svarīgākais, jo tikai šādā veidā mēs varam saglabāt mežu daudzveidību. Jo šī ilgspējīgā meža apsaimniekošana nav nekas uh, jauns, kā Karlovits uh, Kārsas uh, to ir ievies pirms 300 gadiem. Ja mēs šos pamatus un noteikumus, kas jau pastāv, integrētu, tad mums jau būtu ļoti eh, labs noteikumu kopums, ko mēs varētu īstenot, nevis ar šādu veidu dokumentu. Šajā jomā svarīgs ir arī tas jautājums, ka meža apsaimniekošana, protams, iet kopā arī ar medību organizēšanu. Tas jautājums nav šeit skatīts. Paldies, saka priekšsarētājs. Palsens kundze. Ok, te. <clears throat> Jā, paldies. Runājot par mēžu stratēģiju, šeit ir ļoti svarīgi sākt šīs debates un skatīt mežu kopumā ar visiem saistītiem izaicinājumiem. Piemēram, ko meži nozīmē klimatam? ko meži nozīmē cilvēces izdzīvošanai. Tas pat ir vēl svarīgāk. Un to arī tikko Mellers kundze sacīja. Meši ir jāskata arī kopīgi, globāli, bet no otras puses arī lokāli, vietēji. Ikdienā tomēr realitāte ir tāda, ka uh, meža apsaimniekošana tomēr ir jāorganizē vietējā līmenī. Tiešām labs mežs balstās uz atrašanās vietu. Ir jāzina, kā e, tas viss ir uz vietas, kā ir mikroklimats un tā tālāk. Mums, protams, nevajag aizmirst, ka mešs tas nozīmē arī resursus. Tie ir vienīgie resursi, kas cilvēkam ir pieejami un ir no vidas viedokļa tikai un vienīgi pozitīvi. Molekulas mežā ir tieši tādas pašas. Enerģija, o papēžmasa. Kā naftā. To mēs varam izmantot gan enerģijai, gan papīra ražošanai, piemēram. Paldies, Naičs kundze. Mein Name ist Neuchel, macht nicht. Mani sauc Neuchele. Es vēlos nāk klājā diviem konstatējumiem. Tātad šobrīd jau tiek regulēts vairākas jomas, bet ir arī izaicinājumi. Mēs šajā jautājumā it īpaši saistībā ar eh, lietus gāzēm, vētrām un kaitēkļiem mežā, kā arī slimībām, kas daļēji skar arī laukus. Šos eh, jautājumus mēs varam risināt tikai kopējā Eiropas mežu apsaimniekošanas stratēģija. Ir jāskatās uz to, ko mēs varam paveikt kopā Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi, ka tiek runāts par informācijas sistēmas izveidi, ir jāapkopo šī informācija un jāpadara visiem pieejama. Es arī vēlētos konkrēti runāt par pārtikas zaudējumu par, arī īpaši augsnes eh, kontekstā. Tagad divi konkrēti jautājumi. Pirmais, vai komisija saskatā problēmu ar koksnes trūkumu Eiropā? Ja turpināsies tik strauji koksnes patēriņa eh, pieaugums energoresursu izmantošanā, un vai ir runa par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 kas tagad ir iesniegts Eiropas Savienības mežu politikas jautājumu, tie kā ielāpi, ar kuriem cenšas aizlāpīt dažādas caurums. Mums nav vienotas mežu stratēģijas, kas būtu pietiekami nopietni. Mums ir Natura 2000 stratēģija, kas, diemžēl, bija ļoti degradējoši tiem cilvēkiem, kas ir atkarīgi no mežsaimniecības nozars lauku reģionos Viņi saņēma ļoti daudz ierobežojums, cenšoties apsaimniekot eh, savus īpašumus. Tas viņiem radīja ļoti liels problēmas. Tādēļ labi ir runāt par tādu vispārīgāku pieeju meža eksploatācijā, apskatīt dažādus aspektus, bet ja mēs vēlamies, lai mums būtu pietiekam liels mežu krājums, Mums jāļauj arī cilvēkiem, kas ir atkarīgi no šīs nozares, pienācīgi pelnīt. Runājot par lauka attīstību, šis priekšlikums ir nepietiekams. Bieži vien mēs redzam, ka dalībvalstis un manā valstī, piemēram, reģioni ir tie, kuriem jālem par to, cik liela daļa no lauka attīstības politikas koncentrēsies uz mežsēmniecību nodalot, piemēram, cīņu pret mežu ugunsgrēkiem. Mums, mums nebūs skaidra uh, eh, mežu politika attiecībā uz katru valsti, šī ir tāda vispārīga, bet mums jānodrošina, lai cilvēkam būtu pienācīgi ienākumi. Paldies, Tarabēls kungs! Paldies priekšstādātāji, gribētu pateikties Longo kungam par ļoti skaidro stāstījumu par mežu stratēģiju, un eh, jā, tik tiešām šis ir dosie, kurš ir tāds ļoti daudzpusējs, jo ir eh, daudz eh, vēlmes un vajadzības sabiedrībai attiecībā uz vīdu un enerģijas resursiem un uh, eh, tika piesaukt arī klimatiskās izmaiņas un tāpat arī ekonomiskā izziņā. Uh, mežsaimniecība 3 miljonu darba vietu Eiropā, tas ir ne tikai koksnes rūpniecībā, bet arī meža pārvaldībā. Uh, Un tas dod uh, apmēram 3% no IKP ieņēmumu miljardu eiro dienā, tātad, lai sniegtu tādu skaidrāku ainu. Un pavisam uh, skaidri Longo kungs uh, stāstīja, ka ir pastāvīgā mēža komiteja un vai ir kādi veidi, kā labāk ņemt vērē visas pastāvošās intereses uh, šajā sarežģītajā situācijā un lai ekonomiski un ilgspējīgi izmantot šos resursus. Tātad šie mēķi nav uh, tādi sakritīgi un tāpēc ir nepieciešams domāt par uh, stratēģiju Eiropas līmenī, bet par to jādomā arī vietējā līmenī. Milers kundze runāja par privāti īpašniekiem, apmēram 2 miljoni ir tādu ir Vācijā, bet arī citās valstīs eh, pastāv arī valsts un, tā teikt, komunālie meži, tāpat arī Beļģijā, iespējams arī Francijā, tātad arī komunām ir eh, pašvaldībā arī ir jāpārvalda savu mežu resursu un ir nepieciešama arī atbilstoša stratēģija. Un te es gribētu izteikt tādu kā reklāmas saukli, jo šonadēļ. Eh, Luksemburgas laukumā ir eh, eh, tādas kārbas, koku kastes, un katrā ziņā tur notiek tāda reklāma, kur tiek reklamēts koksnes sektors, un Kā es teicu, ir jānodrošina ilgspējīga meža attīstība, saskaņojot visas ekonomiskās un citas intereses. Paldies! Dziękujemy za zaproszenie także pan Dantemu. Jā, paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties komisijai par eh, šo ziņojumu. Domāju, ka eh, meža Eiropā tas ir nu, tāds paradoxāls jautājums, jo mums no vienas puses ir tāda viegli eksploatējama, izmantojama meža, kas varbūt ir pārāk jau eksploatēta un ir eh, meži, kas iet bojā, tāpēc, ka tie netiek izmantoti, jo šī izmantošanas apstākļi šajos mežos ir sarežģīti. Tātad vienlaicīgi notiek koksnes bruto eksports uz Ķīnu pārsvarā, kas ir principā iznīcinājis daudzus mežus, un Ķīna pēc tam mums sūta mēbeles, nu, teiksim, pārstrādāts koku materiāls dažādās formās. Pauž nožēlu, ka šajā komisijas paziņojumā vairāk ir likti dažādi ierobežojumi uz sektoru. Tātad šis jautājums par ilgspējību, Un tā vietā, lai domātu varbūt par kaut kādiem stimuliem un lai dotu tādu patiesu atbalstu mm, šim sektoram. Ja ir kāds sektors, kur Eiropai vajadzētu daudz uh, ieguldīt, tas ir tieši mežu uh, eh, sektorā, jo mm, rēķinoties ar klimatiskajām izmaiņām, tas rada atkal jaunas grūtības, eh, tāpat arī parādās jauni parazīti, ko mēs nepazīstam. Tā tad. Uh, ir nepieciešams eh, labāk veikt pētniecības darbu, tajā ieguldīt un lai mēs labāk eh, pazītu mežus un mācētu ar tiem strādāt. Paldies. Pan posel Agņu, paņa poštā. Agņu kungs un debašu nosaukums ir ES mežu stratēģija, un tad varētu domāt, kā Eiropas Savienībai kompetenci jautājumā, bet nē, tā nav Tā ir eh, dalību valstu atbilst, eh, atbildības joma. Kāpēc mēs vispār esam iesaistīti šajā diskusijās? Paskaroties pēdējos četrus gadus, eh, kas noticis ar Eiropas Savienībā, mēs esam importējuši meža koku slimības. Ja mēs runājam par cilvēku radīto globālo sasilšanu, mums jāsasniedz arī 20, 20, 20 mērķi. Uh, lai līdz 2020. gadam 20% no energoresursiem eh, ir jābūt atjaunojumiem energoresursiem, manuprāt, 5% ir biomasas. Eh, tāpat arī problēmas ar kukurūzu audzēšanu un būs līdz 2020. gadam kurināmajam vien būs nepieciešams viss, eh, ko var izaudzēt Eiropā. Tā monokultūra, koka audzēšana, kur mēs būsim spiesti to darīt, valstīs, kur jau mums ir nopietnā konkurence par zemes izmantošanu, ar eh, lauksaimniecību, ar mājokļu būvi, tas ir jālem dalību valstīm, nevis jātiek uzspiestam no Eiropas Savienības. Bardzo dziękuję, pan poseł. Paldies. Andrew. Eh, monsieur le Président, je voudrais aussi... Paldies, priekšstādātāt. Nākošais runātājs saka, es arī gribētu pateikties Lango kungam par uh, viņa uh, stāstījumu. Un paldies, ka minējāt arī klimatiskās izmaiņas un energo prasības, jo tas, protams, ietekmē meža ilgtspējīgu un uh, daudzveidīgu izmantošanu. Uh, gribu atbalstīt arī mm, savu kolēģi iepriekš teikto divās jomās. Pirmais aspekts uh, par izglītību, par informāciju. Lango kungs jau runāja par koordinācijas trūkumu, un Dantēna kungs arī teica, ir jādomā par meža diversifikāciju Eiropas Savienībā. Pastāv daudz un dažādi meži un mežu izmantošanas eksploatācijas veidi. Uh, un uh, vidusjūras uh, reģionā. Mēs uh, redzam, ka dažādos uh, mežsaimniecības sektoros notiek tādi kā kropļojumi. Tā kā mēs runājam no pārējais no uh, izē materiālus tālāk materiālu, tur tūk šīs transformācijas. Tātad ir nepieciešama uh, izglītība attiecīgi dažādos uh, kokapstrādes uh, sektoros, tātad, lai tik nodrošinātu visa šī ķēde kopumā. Un tas ir atkarīgs no ļoti lielā mērā no tā, kad un kā koki ir tikuši cirsti, un uh, pēc tam tas nosaka to, kā tiek koksni pārstrādāt, un pēc tam, protams, arī ir pētniecība tālāk. To ir nepieciešams racionalizēt Eiropas Savienības līmenī, bet es te konkrētāk domāju par dažādām uh, arī slimībām. Pastāv ļoti liela problēma ar ļoti vienu konkrētu kaitēkli Eiropas uh, dienvidos un uh, ir zināmi kaitēkļi, kas stāk uh, grautmežu stāvokli un tie ļoti lielā ātruma aizplatās. Tātad uh, tur visur ir jāveic šī pētniecība un, protams, jā, tālāk attīstība un pētniecība Mums ir jāizmanto jaunas iespējas uh, attiecībā uz uh, koksnes sektoru. Paldies, saka priekšsādātājs Makintāja kundze. Thank you, Ms. President. I'd like to thank... Paldies, priekšsarētājs. Vēlos pateikties Eiropas komisijai un konkrēti uh, referentam par šo prezentāciju. Skaidrs, ka mežsaimniecība ir ļoti svarīgs temats mums visiem Eiropā. Bet šī politikas joma ir pilna ar izaicinājumiem Eiropas Savienībai. Redziet, no vienas puses Eiropas Savienībai nav kompetence rīkoties, tomēr daudzi jautājumi, svarīgi jautājumi, kas tiek lēmti citās jomās, ietekmē arī mežsēmniecību. Lai ko mēs arī darītu Eiropas Savienības līmenī, mums ir jāievēro subsidiaritātes princips. Tāpat ir jāatzīst, ka viens risinājums nederēs visiem Ir ļoti liela dažādība dalību valstu vidū. Stratēģija prasa labāku koordinēšanu un informācijas apmaiņas ar dalību valstīm. Tas būtu vērtējums atzinīgi. Tāpat es arī piekrītu, ka ir nepieciešams labāk koordinēt politikas, kas ir saistīts ar mežsēmniecības jomu pašā komisijā, lai mēs varētu izvairīties no atbildības jomu pārklāšanās, izvairīties no papildu izmaksām un papildu slogiem mežsaimniecības nozarei. Ko es no sava e-pasta vien zinu, cik daudz mums ir problēmas. Esmu referente dosjē par augu kaitēkļiem, tāpēc zinu, ka šajā stratēģijā ir daudz kas saistīts arī saistībā ar kaitēkļa apkarošanu. Es vēlētos, eh, lai tiktu risināts eh, problēmas ar ES eh, koksnes stratēģijas problēmām un tika runāts par šīs koksnes regulos pārskatīšanu līdz 2015. gadam. Ko tas īsti nozīmē līdz 2015. gadam? Paldies. Glezas kungs. Τώρα έχουμε ρίξει όλη την προσοχή μας Paldies, priekšsēdētāji! Parasti mēs mežsaimniecību esam skatījuši no ekonomikas eh, viedu eh, skatu punkta. Bet neaizmirsīsim eh, to, ka šim jautājumam arī citi aspekti. Fotosintēzes rezultātā meži palīdz attīra atmosfēru, rada skābekli. Tās ir kā plaušas, zaļās plaušas cilvēcei. Nevis paredzēta šaurām nozarēm. Tas ir paredzēts visiem. Tāpat arī meži aptur plūdus, jo meži darbojas ne tikai kā plaušas, bet arī kā sūklis, kas uzsūc uh, ūdeni ilgākā laika posmā. Un tas ir svarīgi, lai izvairītos no erozijas. Daudzas upes aizsākas mežos. Problēma šai jomā ir tāda. Vai mēs spēsim atrast nepieciešamo līdzsvaru? vai mēs neaizrausimies ar ekonomisko aspektu mežsaimniecībai kā rūpniecības nozarei. Neaizmirsīsim arī pārējos jautājumus. Pagātnē esam gana daudz kļūdas pieļāvuši. Esam par daudz runājuši par uh, apmežošanu, bet tas nav burvu risinājums. Ho Hoislinger kungs. Jā, es atzinīgi vērtēju to, ka Eiropas Savienība intensīvi pievēršas meža stratēģijai, bet nu, šis eh, dokuments īsti nav pietiekams. Runājot par to, cik atšķirīgi ir eh, meži dažādās valstīs, un nu, tad mums ir jāatzīst, ka mēs runājam par ļoti atšķirīgām situācijām un atšķirīgām prasībām mežiem Un šajā stratēģijā ir par maz runāts par aizsardzību un par daudz par ekonomisko izmantošanu. Ne jau man būtu kas iebilstams pret uh, šo ekonomisko izmantošanu, bet uh, mums jau šobrīd ir problēmas ar pārāk lielu izmantošanu. Līdz ar to ir steidzami nepieciešams Eiropā izstrādāt kritērijas ilgspējīgai meža izmantošanai, un mēs jau nesākam no nulles punkta. Ir vairāki uh, zīmolu, kas jau strādā pie eh, šiem jautājumiem, FSC standarti, piemēram, kas tiek daudzos eh, jomās izmantot, uz tā mēs varam balstīties, bet šai stratēģijai pārāk maz, kas pamatā konkrēts likts. 1 miljards gadā 28 valstīs kopumā eh, mežu saimniecības nozarei salīdzinot ar, piemēram, lauksainiecībā 40 reizes vairāk tērēto. Daudz vairāk jāpievērš uzmanība pētniecībai un arī par īstenošanas pasākumiem ir konkrētāk jārunā. Ko nozīmē, ja dalība valsts eh, neveic ilgspējīgu mežu izmantošanu? Ko Eiropas komisija var darīt? Šobrīd rokas viņiem ir sasaistīts. Milers kundze eh, pieminēto plānošanas ekonomiku Es domāju, ka Eiropas eh, Savienība tik tālu nenotāks. Es nāku no federālās zemes, kur 40% no meža ir valsts īpašumā. Un neuzskatu, ka tie tiktu eh, nepareizi izmantot. Ne jau privātais vienmēr ir tas labākais risinājums. Kopienas eh, vai kopējais pieprasījums, protams, arī ir jāņem vērā. Rēnkungs. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji! Kā mēs visi labi zinām, nav kopīgas meža politikas Eiropas Savienībā, un mums tik tiešām nepieciešams izmantot subsidiartāts principu, kā uh, to minēja Kostingers kundze un arī Millers kundze. Tāpat laikā mēs zinām, ka ir uh, simtiem Eiropas Savienības uh, regulu, kas skar mežu sektoru, un tāpēc Ar jaunu stratēģijas palīdzību vajadzētu nodrošināt labāku meža pārvaldības politiku. Nepieciešams uzlabot kohēziju starp uh, pašreizējām ar mežsainiecības saistībām politikām, jānodrošina labāka koordinācija. Tas nenozīmē, ka jāveido kopīga mežsaimniecības politika, bet ir jāmēģina atbrīvot šo ilgspējīgo ekonomisko potenciālu, kurš ir atrodams mūsu mežos Eiropā. Un par to es kaut ko zinu, jo nāk no valsts, kurai ir lielākais meža segums, vairāk kā 70% mūsu teritorijas ir meži. Nepieciešams veikt konkrētu darbību, lai veicinātu izmantot koku kā ilgspējīgu, vidēji draudzīgu materiālu. Uh, un tas viss jādara ilgspējības ietvaros. Bet ilgspējības diskusijas nedrīkst noslāpēt tās pozitīvās eh, iespējas, kādas ir Eiropa, ir viena no, viens no reģioniem, kur eh, meži eh, aug un uh, attiecībā uz šiem augošiem meža resursiem es nedomāju, ka nepieciešami juridiski saistoši noteikumi biomasas izmantošanai, un komisija, manuprāt, ļoti labi, mm, ka iepauzēja un vēlreiz pārdomāja šo ļoti svarīgo jautājumu. E, definējot e, izmantojumu veidus, e, es domāju, ka tas nebūtu pareizi, un tas tikai radītu vēl papildus birokrātiju, tā ir birokrātija, kas jau pastāv Tātad tā vietā es atbalstu efektīvu un ilgspējīgu materiālu izmantošanu, bet domāju, ka smagnēja regulācija meža saimniecības jomā padarītu situāciju tikai sarežģītāku un radītu blakus eh, papildus eh, birokrātiju. Neviens no tā neiegūtu. Paldies! Paldies, Deskungs, nākošais. Liels paldies priekšsādātāji, kolēģi Millere. Eh, jau runāja par Karlu un Karloviču. 18. gadsimtā viņš bija uh, Saksijas um, uh, meža un kalnu pārvaldnieks, kas formulēja pamatu principu, proti, ka nedrīkst izcirst vairāk mežu nekā var attaukt. Tas ir tiešām ļoti svarīgs princips. Vācijā uh, mēs tiešām cenšamies neizcirst vairāk mežu nekā var dabiski atjaunot bet es baidos, ka mēs varam apdraudēt tagad ilgtspējību Eiropā. Eh, maniem vecākiem un vecvecākiem eh, bija meža eh, teritorija, neliels meža gabals, un mēs vienmēr esam to apsaimniekojuši ilgtspējīgi. Mežs ir valsts bagātība, un valstīm vajadzētu par to rūpēties. Ja ir kaut kādas problēmas, tad, protams, jāpalīdz uh, kaimiņiem, bet mums nav nepieciešami uh, nekādi birokrātiski plāni vai Eiropas mēroga stratēģijas. Man jau pietiek stratēģiju. 2020. Uh, gada stratēģija tā man atgādina uh, piecu gadu plānu, kas bija padomi laikos. Runa būtībā tie ir tikai par tonām papīra, kas atkal jāsaražo no meža resursiem. Mēs varētu šos resursus izmantot daudz labāk uh, citiem nolūkiem, tā kā es aicinu drīzāk pievērsties pašatbildībai un rīkoties saprātīgi un atbildīgi. Es domāju, ka šī stratēģija mums nodarīs tikai kaitējumu un palielinās birokrātiju. Paldies! Saka priekšsēdētājs, domāju, ka labākais droši vien būtu izmantot mežus un doties tajos pastaigāt. Nākošais runātājs. E, gracias. Sanders kundze, paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka jebkāda veida meža stratēģijai jāgarantē mūsu mežu daudzfunkcionālā loma, tiem ir sociāla loma, vidas loma, ekonomiska nozīme, un tāpat tiem ir nozīme arī atpūtai. Un jebkāda veida ekonomiskā darbība, kas tiek eh, veikta mežos, pašos pamatos ir jāvērš uz to, lai dotu tikai papildinošu ienākumu mūsu mazajiem lauksaimniekiem un tāpat jāgarantē, lai dažādie mežu īpašumu un apsaimniekošanas veidi, un manā mājas valstī Galīcijā, piemēram, ir uh, kalni un uh, meži kalnos, un bieži vien tas ir kopīgs īpašums. Uh, Uh, nedrīkst pieļaut uh, lauksaimniecības zemes apmežošanu, jo tas atkal var radīt uh, lauksaimniecības rakstura problēmas, problēmas ar pārtiku. Arī tas ir pieredzēts Galīcijā. Un mēs, mums ir jārūpējas par mežiem, kas atrodas kalnu zonās, jo šie ir meži, kas ļoti lielā mērā ietekmē mūsu ūdens resursus. Paldies, ar priekšsēdētājs Lozokungs. Paldies, priekšsēdētāji! Kā Francijas deputāts, eh, un eh, kur satrauc mūsu nacionālā nozara, un arī Eiropas līmenī gribu teikt, ka šai nozarē trūksta eh, konkurences pasaulē. Ķīna jau tika piesaukta. Mēs eksportējam bruto koksni, ko iegādājas Ķīna, un pēc tam piegādā mums jau pārstrādāts produkts. Kvalitatīvs apstrādāts koks maksā vairāk Eiropā, un uh, samazinot uh, eksploatēto mežu daudzumu, cena ir cēlusies uz augšu. Ķīnas pieprasījums tikai pieaug un palielinās. Uh, bet problēmas būtība ir tāda, ka Francijas valdība uzliek uh, izciršanas kvotas attiecībā uz mežiem. Tātad tiek pirkts ārzemēs, ķīnieši arī iepērka uh, šos koku materiālus un pārstrādā. Āzija jau ir uh, vadošā valsts uh, dažādos kokapstrādes produktos un parketražošanā. Tas nozīmē, ka Ķīna var uh, izmantot zināmas māržas. Jau pastāv protekcionisms Ķīnā. Ķīna ir uzlikusi 8% nodokli uh, koku materiāliem 40% uh, parketa uh, grīdām un citiem uh, ražojumiem, mēbelēm, bet tāpat laikā Eiropas Savienība neuzliek nekādas ierobežojumas piekļuvēja Eiropas tirgumu, un tas nozīmē, ka Francija un Eiropas Savienība principā zaudē attiecībā gan uz mežiem, gan uz koksni, un Francija uh, pārdod daudz vairāk uh, izējumateriālu, koksnes izējumateriālu nekā gatavu produktu. Es domāju, ka Eiropas Savienība nav veikusi pasākums, lai aizsargātu šo sektoru, un mēs kā suverēnisti gribētu ieviest stratēģiju, kas nodrošinātu Francijas mežu izdzīvošanu. Paldies, Erikson kungs nākošais. Viktigt och bra att uh, Paldies! Eh, jā, tiešām eh, pilnīgi pareizi runāt tagad par mežsaimniecības stratēģiju un nākotnes mežsaimniecības politiku. Tomēr gribētu kaut ko atgādināt komisijai. Mežsaimniecība Zviedrijā un arī Somijā eh, ir salīdzināma ar korķu ozola audzēšanu dienvidos, Eh, bet, eh, ja mēs eh, centīsimies audzēt augus nepareizā klimatā, tad mēs neko nepanāksim. Mums vajadzētu tiešām ņemt vērā, kādi ir apstākļi konkrētajā valstī un ko var panākt. Esmu pārliecināts, ka mēs varam izdarīt vēl daudz vairāk, lai uzlabotu meža apsaimniekošanu. Runājot, piemēram, par enerģijas aspektiem, esmu pārliecināts, ka gan komisija, gan Eiropas Savienības institūcijas var palīdzēt mums uh, pastiprināti un efektīvāk izmantot biomasu enerģijas ražošanai. Mums ir jau parauga prakse uh, no dalību valstīm, un to vajadzētu izplatīt. Tad par koksnes apstrādi un pārstrādi. Te uh, būtībā runa ir par konkurences stiprināšanu eh, ne tikai pārstrādes nozarē, bet arī mežsaimniecībā. Šajā pirmajā posmā, protams, peļņa nedrīkst eh, būt svarīgāka par ilgspējīgas apsaimniekošanas jautājumiem. Paldies, Dorfman kungs! Paldies priekšstādātāji! Manuprāt, tiešām ir pareizi domāt par mežsaimniecības uh, nākotne Eiropā, jo mežs nosec lielu daļu Eiropas kontinenta un e, mežam ir daudzas dažādas funkcijas. Cilvēki izmanto mežu atpūtai, tā ir brīva laika telpa cilvēkiem, bet jāņem vērā arī uh, privātu īpašnieku intereses. Kestingeris kundze jau teica, uh, ka ar mežu ir eh, saistīts arī īpašumtiesības un tās ir jāaizsargā. Meža īpašniekam ir tiesības lemt par to, kas notiek ar viņa mežu un kas nenotiek ar to. Proti, piemēram, kam ir piekļuve mežam un kas nedrīkst tur atrasties. Es pats eh, dzīvoju kalnēnā reģionā un nevienmēr viegli kalnos efektīvi izmantot meža resursus. Uh, bet uh, galvenā ilgtspējības problēma nav uh, pārmērīga izciešana. Problēma ir tieši tas, ka uh, koksne netiek izmantota. Mēs neizceptam kokus, ka tie ir sasnieguši zināmu briedumu, jo pārāk dārgi izmaksā koksni iegūt un pārvadāt. Kā jāparūpējas arī par tādām problēmām. Hoislinga kunga piedāvātā pieeja, iespējamā certifikācija, ir laba ideja. Es jau vairāk kārt eh, esmu piedzīvojis eh, savā eh, dzīvē, cik dārgi var izmaksāt certifikācija. Runa jau nav tikai par certifikācijas ideju kā tādu. Mums jāizmanto sistēmas, kas jau pastāv tomēr nevajadzētu no jauna certificēt jau esošās ilgspējīgas sistēmas, tikai lai kāds varētu no tā iegūt peļņu. Paldies! Paldies! Eh, nākamais runātājs, paldies priekšstādātāji. Arī es uzskatu, ka mežsēmniecība ir ļoti svarīga tēma ne tikai kādai konkrētai valstī vai kādam reģionam. Visai Eiropas Savienībai meži nozīmē ļoti daudz. Un domāju, ka nevajadzētu pārmērīgi steigties, pieņemot šo jauno stratēģiju. Tā ir ļoti padziļināti jāizrunā, lai tā būtu pēc iespējas efektīvāka un nestu mums lielāko iespējamo labumu. Domāju, ka mums vajadzētu norādīt, eh, jo īpaši uz kādu svarīgu aspektu, proti, kā meža resursi tiek izmantoti ļoti dažādiem nolūkiem. Ir dažādas meža funkcijas, un mums ir jāatrod risinājums, kas būtu piemērots visiem, gan meža īpašniekiem, gan meža resursu izmantotājiem. Interešu konflikti var būt ļoti dažādi, un komisijai derētu pāanalizēt situāciju dalību valstīs un uh, meklēt dažādos risinājumus. Mēs zinām, ka dažās valstīs meža resursi tiek izmantoti ļoti liberālā veidā, citas valstis šajā ziņā ir konservatīvākas, un risinājumi nebū, nevar būt vieni un tie paši. Paldies, Bagoviča kungs! Paldies priekšsādātāji! diskusija tik tiešām ir ļoti interesanta. Arī Slovenijai meža ir ārkārtīgi svarīga. Tie sēdz ap 60% mūsu teritorijas. Un mums ir 36% Natūra 2000 teritoriju. Divas trešdaļas uh, Um, ataugušās koksnes tiek arī izmantotas. Meži atrodas arī tuvu apdzīvotajām teritorijām, līdz ar to rodas problēmas, piemēram, ar savaļas dzīvniekiem, uh, reizēm lāči nodara kaitējumu. Uh, bet uh, tomēr galvenā problēma ir pārstrādes nozare, jo uh, mūsu kaimiņi, piemēram, Austrija, uzpērk vienkārši mūsu koksni, un tāpēc ir problēmas mūsu pārstrādes rūpniecībai. Tā būtu jāatbalsta un jāiesaista arī enerģētikas nozare. Ja nebūs vairs um, koka apstrādes valstī, tad uh, cietīs arī mežu īpašnieki. Tāpat mums vajadzētu veicināt koksnes izmantošanu būvniecībā. Jā, jāpievēršas arī eh, dizainam no koksnes. Tas nozīmē, ka nepieciešama visaptverošāka pieeja, kas eh, ņemtu vērā eh, visus meža un meža produktu izmantošanas aspektus. Mums būtu ļoti svarīgi būt konkurētspējīgiem globālajā tirgu. Paldies, Šrairas kundze! Paldies, priekšsādātāji! Nīderlandes parlamentā es vadīju diskusiju par um, ražotājiem un um, meža uh, izmantošanu. Mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi būtu uh, pareizi uh, un ilgtspējīgi izmantot meža resursus. Eh, tam vajadzīgs pareizs marķējums. Attiecīga marķējuma iniciatīva pastāv piemēram jau Austrijā. Vides organizācijas mani kritizē, jo es nezinot, kas ir ilgspējīga meža apsaimniekošana, eh, bet es eh, zinu, kā piemēram arī kolēģis Des ļoti labi ir informēts par to, kas ir ilgtspējīgs. Mums vajadzētu tiešām panākt, lai uh, meža uh, izmantošana ir ilgtspējīga. Liels paldies! Uh, tagad viena minūte palkungam. Paldies priekšsēdētāji. Jā, es varu izteikties ļoti īsi. Es gribēju tikai izcelt kādu aspektu, proti to, ka šajā paziņojumā uh, tiek norādīts uz meža ekonomisko nozīmi, bet tas nav izdarīts pietiekoši stingri. Mums tiešām vajadzētu stiprāk izcelt šo komponentu. Portugālē mums arī ir ļoti liela meža resursi, bet mēs pašlaik saskaramies ar koku slimību problēmu ir arī daudz kaitēkļu, kas apdraud mūsu mežus. Valsts dienvidos pašlaik, piemēram, vairs neaug palmas, tāpēc, ka uh, slimības tās iznīcinājušas. Tāpat mums jādomā arī par īpašumtiesībām. Meža īpašnieki gribēs to apsaimniekot tikai tad, ja mežu var izmantot uh, iegūstot arī peļņu un labumu no tā. Tikai tad viņi būs gatavi apkarot, piemēram, meža kaitēkļus. Citādāk mežs uh, tiks atstāts novārtā. Tad mēs uzskatām arī, ka mežsaimniecība jāintegrē lauksaimniecībā. Tāpat, uh, piemēram, komisijas paziņojumā nav runas uh, par uh, meža ugunsgrēkiem tā ir ļoti nopietna problēma, un arī cilvēki iet bojā meža ugunsgrēku dēļ. Tas ļoti dārgi izmaksā, bet galveno, galvenā problēma ir tas, ka tas maksā cilvēku dzīvības. Tāpat um, vajadzētu runāt par bioloģisko daudzveidību un par vietējo šķirņu saglabāšanu. Pie mums, piemēram, eikalīps ir kļuvis par tādu kā invazīvo sugu. Paldies, un Beikara kungs tagad noslēgumā. Paldies priekšsēdētāji. Godātie kolēģi, jūs zināt, ka gan dalībvalstis, gan uh, komisija spēlē svarīgu lomu, nodrošinot ilgspējīgu meža izmantošanu. Esmu pārliecināts, ka šī meža stratēģija jāpiemēro Eiropas Savienības līmenī, protams, paturot prātā dalībvalstu mežu specifiku Viens no stratēģijas mērķiem ir komisijas un dalību valstu līmenī izvērtēt uh, mežsaimniecības politikas ietekmi. Mēs zinām, ka uh, no 2007. līdz 2013. gadam mežsaimniecības finansējums netika izmantots pārāk efektīvi. Uh, un mums šī izmantošana ir jāuzlabo laika posmā līdz 2020. gadam. Es gribētu zināt, kā komisija plāno tā, to darīt, vai tā sadarbosies ar dalību valstīm, lai uzlabotu šos pasākumus. Paldies! Un tagad uh, es gribētu pats piedāvāt kādu komentāru. Mežu uh, privātie īpašnieki? Vai var runāt par to, ka privāti īpašums šai gadījumā ir kaut kas svēts un negrozams? Nu, nezinu, vai var to tā apgalvot. Mums vispār vajadzētu padomāt, vai privāti īpašums mežu gadījumā ir kaut kas labs vai slikts. Tagad uzklausīsim komisiju. Tikai atgādināšu, ka mums ir paredzēta vēl uzklausīšana un vēl nākamās sanāksmes. Tik lūdzu izteikties īsi. Paldies priekšsēdētāji. Liels paldies visiem deputātiem par šo diskusiju, par izteiktajiem ieteikumiem un ierosinājumiem. Mēs izskatīsim ļoti rūpīgi visus komentārus. Es gribētu vispirms atbildēt Kestingeras kundzei. Mēs esam gatavi katrā gadījumā uh, piedāvāt jums skaidrojumus uh, par komisijas nostājumu Es tagad, protams, nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem. To bija ļoti daudz. Bet centīšos atbildēt uz tiem, kas man šķiet vissvarīgāki. E, pirmkārt, par Eiropas Savienības e, piekritību e, mežsaimniecības jautājumos. Ar šo stratēģiju mēs nemaz necenšamies savā pusē pārvilkt jaunās kompetences kas līdz šim nav bijušas kopienai. Nē, mēs tikai izstrādājām instrumentus un apmaiņas platformu, kas ļaus mums uzlabot koordināciju starp ieinteresētajām pusēm. Mēs vēlamies labāk saskaņot Eiropas Savienības politikas jomas, kas skar mežsaimniecību un uh, nodrošināt labāku kopsakarību starp Eiropas Savienības un dalību valstu uh, politikām. Mēs šeit neattīstām nekādas jaunās sistēmas, uh, kas uh, nebūtu savienojamas ar mežsaimniecības nozares vajadzībām. Te izskanēja kritika par kritēriju un indikātoru izstrādi. Mēs vēlamies izmantot Forest Europe indikatorus, un mēs strādājām ar ekspertiem Eiropas Savienības līmenī uh, pie tā, lai uzlabotu šos jau esošos indikatorus. Mēs lūkosimies, vai tie nebūtu jāpārstrādā. Bet uh, katrā gadījumā tas viss notiek ievērojot subsidiaritātes principu un nozares intereses. Tad par mežsaimniecības informācijas sistēmu. Eiropas parlaments uh, ierosināja šādu sistēmu. Mēs jau esam uh, uzsākuši uh, nelielu pētījumu, to veids neatkarīgs pētījuma centrs. Un es domāju, ka drīz mēs varēsim sniegt konkrētas atbildes par šo informācijas sistēmu. Tad vēl Deisa kungs runāja par uh, ilgspējīgas apsaimniekošanas principu. Uh, viņš uh, atsaucās uz šī principa uh, uh, dibinātāju, Fan Karlovicu. Jā, mēs no šī principa neatkāpjamies. Tas ir mūsu kopīgs uzdevums. Mēs vēlamies saglabāt mūsu mežus. Tad bija vēl komentāri par pētījumiem mežsaimniecības jomā. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir jau ļoti labi instrumenti uh, Eh, pētījumu jomā, piemēram, apvārsnes 2020, kas ļauj mums eh, veicināt izpēti. Ir arī citi instrumenti, piemēram, jauninājumu eh, veicināšanas sistēma, kas arī var palīdzēt mums veicināt dažus projektus mežsaimniecībā. Es gribētu vēl atgādināt, ka finansējums e, mežsaimniecībai nav kaut kāds īpaši atsevišķs finansējums. E, šīs stratēģijas īstenošanai mēs varam izmantot finansējumu no e, citām politikas aploksnēm, jo mežsaimniecība ir horizontāla politika, un mēs zinām arī, ka mežsēmniecības politiku dažādi vērtē dalību valstīs un reģionos. Mēs varam izmantot, piemēram, lauko attīstības politiku, kur ir visai liels finansējums, kuru var izmantot arī mežsēmniecības nozarē. Tad vēl kaut kas, kas, protams, vēl būs jāprecizē tuvākajos mēnešos. Es gribētu jau tagad norādīt uz to, ka ir liela interese par, par instrumentu apvārsnes 2020, ko var izmantot jauninājumu veicināšanai mežsaimniecībā. Tas būtu pašlaik arī viss. Paldies! Liels paldies komisijai! Tik tiešām nav nepieciešams tagad atbildēt sīki uz visiem jautājumiem. Mums būs vēl iespēja diskutēt par mežsaimniecību. 3. decembrī mēs izskatīsim ziņojuma projektu. Uh, līdz 9. De 10. decembrim varēs iesniegt grozījumus. Un uh, Tā kā mēs eh, tagad runājām par mēžu kā daļu no dabas, tad tas viss labi sasaistās arī ar pirmo tēmu jauno pārtiku. Bet tagad gan pievērsīsimies nākamajam eh, darba kārtības punktam. Velderkungs, jums vēl kaut kas sakāms? vlug. Ik, zat, ik stak mijn kaart voor het komende debat. Dus ik hoop dat u me noteert, dan eh, sta ik hoog uh, op de lijst. Dank u zeer. pieteicos izteikties nākamajā diskusijā. Pabraugos, uz šī šārta. Jā, jā, tad, nu, ja jūs jau runājat, tad uh, tūlīt varēsiet turpināt. Spoživčih realizovali między... Tātad, mēs tagad uh, runāsim par negodīgajām tirdzniecības praksēm uh, starp uzņēmumiem pārtikas apgādes ķēdē. 19. jūlijā šogad tika pieņems komisijas paziņojums, kura mērķis ir nodrošināt uh, taisnīgas un ilgspējīgas komerciālās uh, attiecības pārtikas apgādes ķēdē. Es lūkšu tagad izteikties uh, komisijas pārstāvi, un es atgādināšu, ka pusdivpadsmitos sēde būs jābeidz. Ja būs daudz runātāju, tad mēs turpināsim šo diskusiju vēlāk, bet pusdivpadsmitos tiekas koordinatori. Tad lūdzu komisija. Much, Mr. Jā, paldies priekšsēdētāji. Man prieks redzēt, ka tik daudzi deputāti vēlas izteikties par šo jautājumu, tad mums būs ļoti interesants debats par to. Uh, Pavisam īsi vēlos iepazīstināt eh, jūs ar komisijas paziņojumu par negodīgas tirdzniecības praksi novēršanu. Es zinu, ka esat ļoti interesēti šajā jautājumā, jo lauksaimniekiem un primāriem ražotājiem ir ļoti svarīga loma šajā procesā. Viņi ir atkarīgi bieži vien no daudz lielākiem tirdzniecības partneriem, līdz ar to viņi ir pakļauti bieži vien negodīgām tirdzniecības prakses principiem. Komisijas paziņojumā jūlijā tika iekļauti daudz dažādu debašu rezultāti, gan šeit, gan citur. Jautājums ir ļoti sarežģīts, kā jūs jau to zināt. Interesēto pušu viedokļi ievērojami atšķiras attiecībā uz to, kā šo problēmu būtu jārisina. Tomēr komisārs Banjē izdarīja to, ko solīja, izdeva paziņojumu kurā apraksta to, ko ir iespējams panākt īstermiņā, kā arī to, ko var panākt ilgtermiņā. Pirms mēs runājam par saturu, manuprāt, ir svarīgi atzīmēt, ka šīs paziņojums ir adresēts visiem iesaistītajiem šajā jomā tirgus dalībniekiem, brīvprātīgās piegādes ķēdes iniciatīvas grupai, protams, arī dalību valstīm un pašai Eiropas komisijai. Jo mēs uzskatām, ka tikai visiem iesaistoties jautājumu risināšanā mēs nonāksim pie laba rezultāta. Paziņojums balstās uz trim pilāriem. Pirmais ir apgādes ķēdes iniciatīva, otrs ES eh, e eh, labākā prakse un trešais īstenošana eh, valstu līmenī efektīvā veidā. Vispirms piegādes vai apgādes ķēdes iniciatīva pat par sevi, tā ir ļoti svarīga. To ir plaši atzinusi arī jūsu komiteja. Tas ir kā sākuma punkts darbam šajā jomā un ir ļoti svarīgi, lai pēc iespējas vairāk piegādas ķēdes dalībnieku iesaistīto šajā iniciatīvā. Mēs zinām, ka daudz to ir izdarījuši, bet cerams, ka arī mazāki eh, šī spēlētāji pieteiksies šai iniciatīvai. Komisijā mēs labi apzināmies, ka šī komiteja saredz arī pietiekam eh, daudz vājo punktu iniciatīvā, un ne visi apgādes ķēdes dalībnieki ir pieteikušies šī iniciatīva, ne tāpēc, ka viņi nevēlētos rast risinājums, bet viņi īsti neuzskata iniciatīvas darbu par efektīvu. Tieši tādēļ mēs cenšamies risināt šīs bažas par īstenošanu mūsu paziņojumā. Mēs to darām divējādi. Pirmkārt, cenšamies uzsvērt, ka ir nepieciešams pēc iespējas plašāk es princips ievērot. Tāpat arī nosakot minimālos prasību šajā jomā, veicinot plašāku izpratni Eiropas Savienībā par apgādes ķēdi, kas ir savstarpēji iekšēji saistīti. Mēs taču atceramies nesenos skandāls un cerams, ka šie principi iegūs lielāko atbalstu visā ES. Tā, diskusijās ar ieinteresētajām pusēm e, izkristalizējās tas, ka lielākās bažas ir par īstenošanu. Mums ir nepieciešams e, kaut ko konkrētu panākt šai e, reģionam. Es esam dzirdējuši par e, baiļu faktoru, ja mēs tā to varam saukt. Un, un protams, labākajās labākie centieni ir iniciatīva var iet tikai tik tālu, cik tās dalībnieki ir gatavi darīt. Uh, Tāpēc komisija lūdza dalību valstis eh, papētīt īstenošanas sistēmas un eh, mehānismus. Īpaši izceļam divas lietas. Pirmkārt, ka ir jānodrošina atsevišķo uzņēmumu konfidencialitāte sūdzību iesniegšanas gadījumā un jābūt arī iespējai, lai izmeklēšanu veiktu neatkarīgas iestādes. Pieminam arī sankciju jautājumu kas neapšaubām ir daļa no efektīva un pilnvērtīga mehānismu dalību valstīs. Tie ir divi elementi, kurus lauksanieki ir norādījuši kā trūkstošus, un ja dalību valstis var apliecināt mums, e, ka šie jautājumi tiks risināti, tad mēs ceram iekļaut pēc iespējas vairāk interesēto pušu iniciatīvā. Uh, Nu, komisija turpmāk nesēdēs rokas klēpī solikusi, mēs 15 mēnešu pētīsim, kas notiek uz vietas, ar apgādes ķēdes iniciatīvu būs arī neatkarīgs pētījums par to, bet mēs arī detalizēti iepazīsimies ar to, kādas prakses ir dalību valstīs attiecībā uz īstenošanu un kā šīs divas lietas iet kopā. Līdz 15. gada beigām mēs nāksim eh, pie jums ar eh, secinājumiem par to, kas notiek uz vietas un ar ierosinājumiem turpmākai rīcībai. Paldies! Paldies, saka priekšsarētājs. Man ir priekšlikums, dāmas un kungi. 15 cilvēki ir pieteikušies izteikties. Viena minūte katram uzdot jautājumu vai izteikt komentāru. Un tu, lūksim tad šo diskusiju paturpināt kādā no nākamām sanāksmēm. Neapšaubām šis ir ļoti svarīgs jautājums Tad, kad esat uzdevuši visus savus jautājumus, tad komisijas pārstāve varēs arī atbildēt eh, uz šo jautājumu, tad, kad eh, būs uh, uzklausījusi jūs visus tagad. Tātad mēs pie tā vēl atgriezīsimies. Mums nav lieka laika. Centīsimies, cik tā, paskatīties, cik tā mēs tiksim. Belderkungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Primārie ražotāji, varētu teikt, vājākais šīs ķēdes posms. Šeit es vēlos atgriezties pie 11. gada novembra, kad uh, diskutējām par uh, šīm praksēm, bet trīs gadus vēlāk mēs īsti tālāk nekur neesam tikuši. Peldzol ir uzsākuši tiesisko, uh, respektīvi vērsušies tiesā. Nu jau trīs gadus tas viss briest. Cilvēki meklē risinājums, maina atrašanās valsti, meklējot labākos nosacījumus vai mēs nonāksim pie direktīvas, kur būs minimālās prasības, kas būs spēkā visās dalību valstīs. Paldies. Garsīs kundze. Komisijas priekšlikums ar rekomendācijām, manuprāt, ir ļoti vājš lauksaimniecības komitejā mēs runājam par to, lai būtu regulējums visai apgādes ķēdēji, bet es aicinātu komisiju pretoties šim dalību valstu spiedienam un izveidot kontrolas aģentūru, kurai būtu pietiekami efektīvi līdzekļi, kas ļautu nodrošināt, ka nozars pārstāvi ievēro labāko praksi. Spānijas piemērs, manuprāt, ir ļoti uh, labs. Mums ir ļoti labi instrumenti, kas mums uh, ļauj ļoti labi tikt galā arī ar Krievijas krīzi. To mēs varētu izmantot kā labāko pie, piemēru. Paldies! Maginis skundze. Paldies, priekšsarētāji! Es neizteicos iepriekšējos divos e, jautājumos, iepriekšējos, e, e, jo vēl es runāšu šeit. Es pieņemu jūsu priekšlikumu vēlreiz skatīt šo jautājumu. Es uzņemt, aicinu komiteju uzņemties iniciatīvu šajā jautājumā. Komisija mūs neuztver nopietni, vai es vēlos komisijai tomēr pateikt, ka Eiropas parlamenta lauksainicības komiteja uzņemas atbildību un iniciatīvu, jo tas ietekmē lauksainieku ienākums un visas ap, pārtiks apgādes ķēdes ilgspēju. Mans jautājums ir šāds, ko viņa atcīmredzot atbildēs vēlāk. Kādā veidā jūs izvērtēsiet un kā jūs eh, vēlāk eh, šo kodeksu īstenosiet, jo tas ir brīvprātīgs kodeks. Kā tas eh, ies kopā ar to, ko dalībvalstis darīs, un cik liels nozīmība tam būs komisijas līmenī. Un aicinājums Junker kungam uzņemties atbildību par pārtiks apgādes ķēdi, iekļaujot to lauksainiecības komisāra uh, atbildības portfelī. Mums ir nepieciešams uzņemties atbildību par šo jautājumu. De Castro kungs. Paldies priekšsarētāji pavisam īsi. Negodīgas tirdzniecības prakses jautājums pārtiks apgādes ķēdē ir ļoti svarīgs jautājums. Mums tam ir jāatvēl nepieciešamais eh, laiks, kā Magines skundze to sacīja. Es arī uzrakstīju vēstuli eh, priekšsarētāju, komisijas priekšsarētājiem Junkeram ar līdzīgu ideju. Mums ir nepieciešams vismaz pašiniciatīvas ziņojums sagatavot par šo jautājumu problēmas un pārtiks apgādes ķēdē ļoti nopietnas. Konkurences kropļošana arī ir pietiekami nopietnā līmenī. Maksājuma laiks, At, atkarībā no tā, kur jūs atrodaties, e, šī praksa ļoti atšķirīga. Dažās Eiropas valstīs maksā 30 dienas, 30 dienu laikā, citur pat 180 vai vairāk dienu laikā. Tā kā kavēto maksājumu jautājums arī ir ļoti svarīgs šai jomā. Dantēna kungs, paldies priekšsēdētāji. Komisijas ziņojums ir interesants, bet tur nav skaidri norādīts, ka eh, dažu lielo spēlētāju rīcība ir saistīta ar eh, tā saukto cenu karu par iespējamo zemāko piegādes cenu, un par to atkal maksā patērētājs. Bet patērētājs ir potenciāli arī strādājošais. Un arī šie veikali ir darba vietu devēji. Tātad mēs uzņemamies risku nogalināt eh, šo sektoru, kurš nav pārvietojams uz citām valstīm. Un gal galā viņi tādus lēmumus arī var pieņemt. Es domāju, ka šis ir galvenais jautājums. Ar KRP reformu mēs centāmies stiprināt ražotāju lomu, bet eh, varbūt vajadzēja domāt par eh, tādiem noteikumiem, kā Pāvili Gastro runāja. Netika paredzēts iniciatīvas priekšlikums, lai atbildētu komisijas iniciatīvu, Un es domāju, ka mums ir nepieciešams turpināt uh, dialogu ar komisiju, lai komisija atbild uz mūsu priekšlikumu un lai turpinās šis dialogs. Un es domāju, ka mums ir jāpieņem uh, skaidra pozīcija attiecībā uz iniciatīvas ziņojumu, jo tēma ir ārkārtīgi delikāta un svarīga visam Eiropas uh, ekonomiskam sektoram. Paldies. Pani Polsel Kostingera. Kostingers kundze. Jā, paldies. Es vēlos paturpināt uh, to, ko Dantēna kungs jau sacīja. 2010. gadā mums bija pašiniciatīvas ziņojums, par to arī nobalsojām, apstiprinājām, un parlamenta no, nostāja neko daudz nav uzlabojusi. Komisijas priekšlikumi nav pietiekam tālajoši. situācija pārtiks apgādes ķēdē neuzlabojas. Viens piemērs tikai. Jo Austrijā tirdzniecības ķēde mm, pārdod piena, litru piena par 49 centiem. Tas ir lētāk nekā pudel ūdens. Tas jau ir par tālu gājis. Tāpēc mums ir līdzīgi kā Marit Magines eh, to ierosināja, mums ir jāuzņemas vadošā loma, jācīnās ar negodīgas irniecības praksi un šīs milzīgo ķēžu darbības jāierobežo. Paldies. Bogovičs kungs. Kmetje in veliko krat tudi majhni obrat. Jā, paldies. Lauksaimnieki un mazie pārstrādātāji ir vājākais posms šajā ķēdē. Daudzi no viņiem nespēja izdzīvot šo tieši šo negodīgo tirniecības prakšu dēļ Mums ir nepieciešams daudz stingrāks regulējums nekā brīvprātīgais kodeks, pie kura var pieturēties un var arī nepieturēties. Slovenijā mēs saskaramies ar līdzīgām problēmām kā citās valstīs. Bieži vien nav iespējams eh, pat panākt, lai eh, produkts nonāktu veikalu plauktos. Milzīgas atlaides eh, tiek pie, piedāvāts, ja litrs piena maksā mazāk nekā litrs ūdens. Tāpat arī problēma ar maksājumu termiņiem un papildus atlaidēm, ja uh, rēķini tiek apmaksāti nedēļu vai pat mēnesi pirms eh, tā termiņa. Nemaz nerunājot par eh, problēmām, kas ir citās jomās. Sandra Skundze. Jā, paldies. Vēlos norādīt, ka priekšlikums par brīvprātīgo prakses ir mēģinājums no komisijas puses slēpt faktu, ka viņi vēlas, lai spēcīgākie gūs lielāko labumu šai ķēdē. Ir pēdējais laiks nāk klajā ar saistošu politiku, kas liktu cilvēkiem pieturēties pie izmaksu līmeņa, pie šīs pašizmaksas cenas kaut vai. Būtu ļoti noderīgi, ja uz marķējumu būtu norādīts arī pašizmaksas, lai mēs varētu izvairīties no dempinga cenas un tirgus ļaunprātīgas izmantošanas. Ferrankungs. Merci, monsieur le président Paldies, priekšsēdētā pagājušā nedēļas nogalē Francijā notika smagi notikumi Bretaņā. Lauksaimnieki sacēlās. Viņi izmolē divas uh, oficiālas ēkas. Uh, simt tūkstoši lauksaimnieki Francijā ir apdraudēti. Viņi var izzust. Viņi cieš uh, no uh, šā, no Un uh, Krievi, Krievija iezatēs embargo arī nekādu labumu nedos. Man jautājums dot uh, komisijai, ko var darīt uh, Francijas augļu un dārzeņu audzētāji pret Spāņu un Itāļu konkurenci, kur ļoti masīvi izmanto nelegālu darba spēku. Ko var darīt mūsu lopa audzētāji un kautuvs pret Vācijā tūkstošiem strādnieku, kuri tiek maksāts vairāk kārt kā franču minimālā alga? Un ko tad var darīt mūsu lauksaimnieki, pārtiks ražotāji? Eh, ko cieš no sociālā dempinga, lai samazinātu cenas. Paldies! Bardzo dziękuję, pan poseł. Jā, paldies. Ropēja kungs. Ačiū pirmininkė, manau, kad tai, tai vienas iš. Paldies, priekšsarētāji. Manuprāt, šis ir viens no svarīgākajiem jautājumiem šodien, tīpaši tādām valstīm kā manai Lietuvai kur mums ir ļoti zems sadarbības līmenis. Ražotājs bieži vien ir saistīts ar eh, tirgotāju, mazumtirgotāju, un viņi spēj diktēt cenas. Valsts un Eiropas atbalsts tiek sniegts ražotājiem, un pārtiks pārstrādes uzņēmumu šo atbalstu tā, tālāk pārņem un neviens neskatās, cik viņi pelna. Krievijas krīzes rezultāti, Krievijas uh, uh, imp, uh, importa aizliegumu rezultātā Baltijas valsts uh, cieši, diemžēl veikalos šo produktu cenas nav mainījušās, kaut arī uh, ražotājs savus cenas ir samazinājis. Cilvēki nesaprot, kāpēc mēs regulējam vienu jomu, bet neregulējam otru. Paldies, Makintājas kundze. Paldies, priekšsarētāji. Manā pašiniciatīvas ziņojumā šīs gadas, šī gada sākumā hortikultūras nozarē Tur bija runa par hortikultūras nozars graušanu. Dārzkopības jomas eh, graušana ar eh, nepietiekamu regulējumu, kur katrā dalība valstī ir nepieciešams uzraudzīt eh, to, izveidot atsevišķu uh, Uh, uzraudzības iestāde dalību valstī, uh, kas varētu pārtiks ķēdi uzraudzīt uh, līdzīgā veidā. Kā komisija skatās uz šādu risinājumu? Paldies. Hauteman kungs. Paldies priekšsēdētāji. Trīs jautājumi, pavisam ātri. Vai komisija var atbildēt mums, cik daudz sūdzību viņi ir saņēmuši? Ja jūs to nevarat pateikt, kā jūs varat atbildēt, cik labi šī pārtiks apgādes ķēde darbojās? Vai mums ir nepieciešama koordinēta pieeja no Briseles attālinātai tirzniecībai? kāpēc komisijas tik daudz prasa no dalību valstīm šajā jautājumā. Tas tikai radīs fragmentāciju uz tāds ielāps uz ielāpu. Par to, ka lauksaimniekiem ir pašiem jāizrada iniciatīva. Mums jāpaļaujas uz kooperatīviem, tie, tie kas piedalīsies šajās programmās. Priekšsēdētājs, paldies, ka ievērojat laiku. Bovēkungs. Euh, paldies, priekšsēdētāji. Par šo šodien notiekošajām debatēm. Lauksaimniecības eh, eh, komiteja Eiropas parlamentā ir izstrādājis ziņojumu, par ko tika nostrā, eh, nobalkots arī plenārsēdē par ražošanas pārstrādes un pārdošanas ķēdi. Es domāju, ka komisijas atbilde attiecībā uz to, ko prasīja Eiropas parlaments, šobrīd ir ļoti vāja. Un mēs neesam saņēmuši principā nekādu atbildi no komisijas, un tas ir ļoti nožēlojami. Tāpēc es gribētu norādīt, ka ir jauns uh, ziņojums, ko lauksaimniecības komiteja varētu izstrādāt. Uh, tas ir pirmais elements. Otrām kārtām. Kāda šodien būs komitejas attieksme, pozīcija attiecībā uz uh, pārgrupēšanos? Uh, attiecībā uz iepirkšanu lielo uh, izplatīšanas uh, pārdošanas uzņēmumu uh, iekšpusē. Tas uh, it īpaši notiek Francijā, šāda praksa tiek piekļauta uh, un tiek veidotas tāds kopīgs platformas, šie produktu iepirkēji to veido, lai vēl vairāk sistu, spiestu cenas uz leju. Es tātad prasu no komisijas atbildu šajā jautājumā. Buļļarā. Gracias, señor presidente. Angielas kundzei vārds paldies, priekšstādātāji. Es domāju, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums un uh, kaut gan pievienojos šīm debatēm nedaudz novēlot, jo bija citā komitejas sanāksmē, tomēr gribētu runāt par pāris lietām. Es uh, uzskatu, un es tik tiešām tā domāju, un esmu jauna parlamenta deputāta. Uh, Domāju, ka šīs debats, manuprāt, jau notiek kopš 2009. gada. Sākumā nebija īpaši liela uzticība tam visam, un tas, ko panācām beigās, bija pilnīgi vienprātība par to, ka ir pastāv šāda negodīga tirzniecības praksa. Un es esmu daudz strādājis ar uh, ražotājiem, un mums tik tiešām ir pienācis laiks uh, iebilst pret šo negotīgo tirdzniecības praksi, tirdzniecības ķēdē, jo tas ir kaitīgi visiem ražotājiem, kooperatīviem, tāpat arī tirgotājiem. Šie ražotāji tiek likti zem milzīga spiediena vēl un vēl samazināt cenas. Un es tik tiešām gribu teikt, ka ražotāji Eiropā ir pelnījuši ko labāku, un es gribētu aicināt komisiju uh, vairāk pacensties piestrādāt, un jā, es tuliņās beigšu priekšsēdētāju komisijai, tā tad vajadzētu vēl vairāk piestrādāt un nākt klajā ar kaut ko vairāk kā tikai brīvprātīgu rīcības eh, tādu kodeksu. Ir nepieciešama skaidra politika, un kāda tad koordinācija būs, ja nebūs nekādas, eh, nekabūs ko koordinēt. Paldies, Šrājers kundze, nākošā viena minūte. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik heb... Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mums tik tiešām nepieciešams vairāk laika šim jautājumam. Un man šķiet, ka par tādām lietām kā, piemēram, antibiotika lietošana, cūku audzēšana un pārbaudas un tā tālāk. Es domāju, ka tur diskusija ir ļoti liela un ražotāji šeit ir tikai viena ķēdes sastāvdaļa. Mēs te runājam par mūsu Uh, mazo lauku, lauksaimniecības uzņēmumu, ģimenes uzņēmumu nākotni Eiropas Savienībā, jo, ja pašreizējā tendence tur, turpināsies, tad šie mazie ģimenes uzņēmumi pilnībā pazudīs no mm, zemes virsmas. Paldies, saka priekšsēdētājs. Ribeiro kundze pēdējā runātāja šais debatēs. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties komisijai par uh, tās iniciatīvu un šo labās rīcības uh, kodeksu, bet ar to nepietiek, kā jau uh, ir norādīts, jo 84% ražotāji ir piedzējuši, ka cenas palielinās. Un vienotais tirgus ir pilnīgi neatbilstošs un nespēja cīnīties šobrīd pret šādu negodīgu tirzniecības praksi. Uh, Kas komisijai jādara? Ir nepieciešams regulējums, kurš uh, vieno uh, šo cīņu pret negodīgu tirzniecības praksi visā Eiropas Savienībā. Piemēram, kvotas, piena kvotu piemērs nav bijis uh, aizsardzības mehānisms, un šajā kontekstā ir nepieciešams aizsargāti tīpaši mazos ražotājus, kuru eksistenci var uh, apdraudēt uh, šāda cenu spiešanas uz leju uh, politika. Tā tad ir nepieciešams cīnīties pret šo praksi. Paldies, saka priekšsēdētājs. Jāra kungs ir iznagājis ārā, tāpēc viņš vairāk komentārus neizteiks. Mēs esam noslēguši šos diskusiju raundu un nākošajās debatēs es ceru, ka komisija varēs sniegt atbildes uz visiem šiem jautājumiem un komentāriem. Esam uh, Eh, piefiksējuši De Castro kungu teikto un Magines kundas teikto, kā tik tiešām ir nepieciešams. Lai komisija attiecīgi visu teikto ņemtu vērā. Un ceru, ka nākošā jaunā komisija ķersies pie šiem jautājumiem un eh, gribu pateikties jums visiem par jūsu komentāriem, jautājumiem, un es atvainojos par to, ka mums nācās sasteigt šo jautājumu, bet uh, bija noderīgs šis debats, jebkurā gadījumā pirms mums uh, notiks uh, uh, komisāra kandidātu uzklausīšana. Tagad pāris minūtes, un pēc tam mums būs koordinātors sanāksme.